So, ich bitte doch alle, die Plätze einzuheben. Lūdzu, visi ieņemiet vietas. Mēs sāksim darbu ar darba kārtības punktu 15 par uh, eh, florētām siltumnīca efekta gāzēm. Došu vārdu referentam Basam Eikhautam. Ja viņš ir gatavs pastāstīt mums par šo tematu. Paldies, priekšsēdētāji. So, like everyone. On to the F-gases. Par F-gāzēm. If items like ETS are not delivering, we have to... Jā. Mēs par ETS runājam par klimata um, aizstāvību Uh, aizsargāšanu, pasargāšanu, tad arī par F gāzēm runājot mēs šo pašu um, tematu pieminēsim un varbūt kompensēsim kaut ko, ko nesam varējuši izdarīt. Šī ir otrā viedokļa apmaiņa. Pirmā mums bija vispārīgāka Pa to laiku mēs saņēmām grozījumus vairāk nekā 450 un tagad kopā ar ēnu referentiem mēs strādājam pie kompromisu grozījumiem. Un pirmkārt es gribētu pateikties ēnu referentiem par sadarbību pār šiem kompromisu grozījumiem. Domāju, ka kompromisus varam rast pirmkārt, kur ir eh, jautājumi par pielikumiem, par aizliegumiem, aizliegtām vielām, un mēs strādājam pie no vienas puses um, regulas, eh, regula EDS eh, kur ir noteikti, noteikti saraksts ar aizliegtām vielām, no otras puses ir atkal saraksts ar, ar izņēmumiem, atkāpēm, mums tas ir viss jāsaskaņo, un es ceru, ka mēs, e, mums izdosies to izdarīt. Tālāk mums ir kompromiss par servisa aizliegumu, kur mēs mēģinam e, panākt, noskaidrot, kas tur ietilpst, kādi ir tie termiņi Un ņemot vērā to, kādi kompromisi mums eh, izdosies panākt, tad mēs mēs mēģinam visu šos termiņus izvie, sakārtot, izveidot, ņemot vērā servisa aizliegumus, kompromisus un visu pārējo, un visus šos jautājumus saskaņot. Un to mēs turpināsim, kā mēs vienmēr esam darījuši, ciešā sadarbībā ar komisiju. Uh, Tālāk būs kompromisi par um, nodevu sistēmu, par apmācībām un arī šeit mums izdosies panākt vienošanos. Pēc tam vēl viens jautājums pirms eh, apmaksas eh, aizdegums. Un vai būs vajadzīgs arī kompromisa grozījums, eh, un tomēr tas vēl nav galīgi iz, izlēmts, to mēs skatīsim ar ēnu referentiem. Bet es domāju, ka vairāk vai mazāk es esmu izstāstījis, kāda ir pašreizajā situācija un eh, augstu vērtēju sadarbību ar ēnu referentiem, kuru ik viens strādā, lai varētu panākt eh, vairāk vai mazāk kopēju nostāju. Tāpat gribu pateikties komisijai par atvērto attieksmi, lai mēs varētu atrisināt tehniskos jautājumus, un gribu pateikties padomēji īru prezidentūrai un arī uh, nākošajai Lietuvas prezidentūrai, lai varētu panākt to, ka visās trijās institūcijās mēs panākam puslīdz vienotu šo nostāju. Un, jā, Ričārd, tu esi ēnu referents viens no, un tagad es gaidu, gaidu viedokļus no ēnu referentu puses. Paldies, Bas, no tādas partijas. Uh Eh, dot vārdu, bet eh, šodien eh, Rihardam, es neesmu kolēģis bankī, bet es esmu, nu, referēts tieši tā kā Bās tikko teica. Viņš lūdz atvainot, viņam ir arī ļoti svarīga sapulce mm, darba grupā, bet tomēr es viņu vārdā un arī savā vārdā es gribu teikt paldies Bāsam Ekotam par viņa darba pieeju. Es domāju, tas ir ļoti laba sadarbības pieeja, un viņš ir strādājis ļoti ātri un mētiecīgi. No mūsu puses gribētu teikt, ka mēs šeit, protams, principā ļoti atbalstam komisijas tekstu un ar eh, dažām lietām, kas eh, papildus ir iekļautas ziņojumā, par tām esam drusku nobažējušies, bet es gribētu norādīt, ka sarunas un eh, kompromisu slēgšana patiešām notiek ļoti labā gaisotnē un domāju, ka esam uz laba ceļa panākt kopīgu rezultātu. Gribētu sākt ar uh, pakalpojumu, bērnu pakalpojumu. Es domāju, ka tas ir tiešām labs un pamatots. Mēs gribam slieksni uz 50 uh, tonām palielināt un nevis 40 uh, tonām. Un arī par potenciālu mēs esam par 2000 50, un mēs gribam uh, arī dažus izņēmumus dažiem sektoriem, kur vienkārši tehniski tas ir pamatot, un es domāju, ka mums dažādas uh, aizsargājamās uh, grupas vajadzētu pārdomāt, un arī elektriskajā jomā vajadzētu pārdomāt, jo tur ir tehniski pamatojumi, kur ir pieļaujami izņēmumi, kur ir ļoti grūti atrast kaut kādas alternatīvas. Patiešām ir jāpatur prātā mēķis bet arī tehniskā iespēja to realizēt. Mums nevajadzētu izgāzt visu projektu tikai tādēļ, dažu sīkumu dēļ. Mēs par to visu varam diskutēt. Īpaši standarti ir par mīnus 50 grādu pielietojumu šīs trievgainās uh, jūnu un, un uh, izmantošanas, un tur mēs domājam, ka panāksim uh, kompromisu, kas attiecas uz uh, šo aizliegumu par eh, aizstāšanu, un es domāju, ka mm, arī par transporta risku vajadzētu padomāt, un F-gāzes noplūda transporta laikā to vajadzētu izslēgt. Un arī par darba vietu radīšanu. Es domāju, ka tam visam jākāpo klimata aizsardzībai. Problēmas ir ar tā saucamo FI, ko mūsu kolēģis eh, vēlas šeit ieviest Eikhaut kungs. Mm, Pagaidām mēs vēl neesam bijuši tam gatavi piekrist, bet kopumā es tomēr domāju, ka Bāsam ir taisnība, ja risina klimata pārmaiņas problēmas, tad no visām pusēm vajadzētu mēģināt uh, spēt pareizos soļus, un es domāju, ka F gāzu sektorā ir ļoti būtiski rīkoties. Ja mēs neko nedarīsim, tad būs ilgtermiņā uh, ļoti liela problēma, jo šī gāze ārkārtīgi ilgi paliek atmosfērā. Es domāju, ka par konkrētiem jautājumiem šeit varētu meklēt alternatīvas, bet tomēr kopumā liels paldies Basam Einhautam. Paldies Rihardam Zēberam. Un tagad nākamais runātājs. Jā, ich glaube, es sieht gut aus. Jo Lainens. Es domāju, ka izskatās ļoti labi, jo daudzās jomās mēs varam atrast eh, kompromisus. Eh, Bas Eihots, kā koordinators ir veicis ļoti labu darbu. Jā, patiešām kolēģi jau arī teica, ka F gāzes ir apmēram mm, apmēram 10% atbildīgs par uh, klimatu sasilšanu. Tas nav nekāds mazais skaitlis. 10% tas ir kaut kas jau tāds diezgan liels. Ja mēs padomājam, ka visā lauksaimniecība ir apmēram tik novērta 12-13%, tad šīs gāzes ir ļoti būtiska daļa, un tādēļ tas ir svarīgs mūsu centienos uh, novērst klimata pārmaiņas. Oktobrī Kijevā tiks mēģināts panākt uh, starptautisku vienošanos noslēgt par uh, F gāzēm Monreāls protokola ietvaros. Tādēļ ir vērts paskatīties, kāda ir sistēma likumdošanā. Kā rezultāts arī Monreāls protokolam. Tas nozīmē, ka mēs toreiz esam ļoti sasāstīti ar uh, tirgu, un tirgus ir uh, arī reaģējis, un uh, dažas vielas ir izņēmis no piedāvājuma, un līdzīga sistēma, kā toreiz ar uh, šīm vielām, līdzīga sistēma ir vajadzīga arī F-gāzēm. Kā piemēram bija HFC, es domāju, bija uh, arī vajadzīga plānošanas drošība, uh, un tā iespēja paļauties, kas attiec uz F-gāzu aizliekumu. Mēs esam konstatējuši, ka firmas ir visās Eiropas valstīs, kas uh, piedāvā alternatīvas, un uh, es domāju, ka arī firmas no Spānijas, Itālijas, Grieķijas, ne tikai no Francijas, uh, Vācijas un Lielbritānijas tajā ir iesaistīts. Mums Eiropas tirgu ir ļoti daudz firmas, kas gaida, ka kaut kas sāksies, un tiks uh, piedāvāts alternatīvas, no, nu, noteikts alternatīvas, kas uh, nebūs saistīts ar klimata, klimata uh, piesārņošanu. Mums vajadzētu izmantot šos aizliegumus un uh, vajadzētu arī noteiktu paragrāfu, kurā būtu paredzēti izņēmumi, arī komisijai vajadzētu piedāvāt izņēmumus pēc dalību valsta pieprasījumu un droši vien, ka dalību valstīm tas būs eh, konkrēts ekonomikas sektors, kas eh, jautās, kur ir šie izņēmumi, bet, eh, protams, ko šo, tā saucamo, cārumu vajadzēja pēc iespējas mazāk, pēc tam būs veids iežliekam cārumiem, nebūs neko ieguvuši. Servis aizliekums, tas ir ļoti laba ideja. Vajadzētu izmantot pēc iespējas pārstrādātas, no atkal pārstrādātas gāzes un nevis eh, no jauna producētu F gāzi. Tādēļ šis servisa aizliegums ir instruments, ko mums vajadzētu izmantot. Prečāģa aizliegums. Tur vajadzētu arī precīzāk paraudzīties no komisijas, kas ir eh, vislabākā metode Un mēs domājam, ka ražošana tur eh, tam pielāgosies un ar to tiks galā. Vajadzētu arī būt eh, ražotāju atbildībai. It īpaši atkal pārstrādātu gāzu izmantošanā, tur ir grozējums 165, to var apskatīties precīzāk, detalizētāk par nodevu. Mēs eh, tad pārveidojam šīs gāzes gan zā visās rūpniecības jomās. Un, eh, ja to labi dara, tad vajadzētu ļoti augstu kvalifikāciju, uzraudzības sistēmu. Tas ir kaut kas liels, tā ir ļoti liela darbība savā būtībā. Daži to jau dara, daži citi kaut to vēl nedara. Ideja bija tāda, ka Eiropas Savienība palīdzēja šajā procesā tieši tāpat, kā tas notiek daudzās citās jomās un šīs nodevas būtu domātas, lai nodrošinātu palīdzību. Es domāju, ka likumā nevajadzētu rakstīt konkrētu skaiti, ne 10, ne 20, ne 30 eiro. Es domāju, ka tā nav pareiz pieeja nosaukt likumā konkrētu summu. Ja šī nauda būs, tad to vajadzētu iekasēt Eiropas līmenī. Un, manuprāt, piemērota būtu šī live programma. Tā to visu varētu pārvaldīt. Mm, es neesmu nevienu labu alternatīvu variantu dzirdējis, ko varētu darīt šo naudu, kas to pārvaldītu un kādā veidā to varētu izdarīt. Par to vajadzētu vēl vienoties. Tas ir jautājums, kas nav vēl tā īsti atrisināts. Paldies Basam Ekotam un arī citiem kolēģiem. Es domāju, ka mēs ļoti daudzās jomās varēsim panākt kompromisus. Manuprāt, alternatīvas vairāk ir tirko un vairāk ir pieejamas un iesaistīta nekā tās interesētās ražotnes, ražotāji ir šeit stāsta un ir ļoti spēcīgs lobbyis, kā vienmēr šajā jomā. Manuprāt, Eiropai šeit ir jāspēlē zināma loma, un tā var to izdarīt, eh, vajadzētu tik no tā vaļā, eh, no šīm vielām, kuras eh, izdara kaitējumu vidē. Paldies, jā. Nosiešu nu, sarakstu, kas ir runātājs saraksts. Kellenen un Vils, dann haben sich übrigens noch gemeldet. Tad arī pieteikušies arī kolēģis Krāmers un kolēģi Grosteta. Un neviens vairāk nav no pieteicies, līdz ar to slēgšu runātāju sarakstu. Kolēģis Sudakākis. Nākošais runātājs Sudakākis. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu vispirms pateikties Bāsam par paveikto darbu un konstruktīvo darbu atmosfēru. Un to atvērto veidu, kā viņš vadīja darbu pie šī dosjēja atvērtības un vaļsirdības garām. Arī es gribu izteikties tikpat atvērti un vaļsirdīgi. Šī regula nebūs ar vienotu ietekmi viscaur Eiropā. Lielākā daļa gāzi, tīpaši gaisa kondicionēšanas sistēmās, tiek eh, izmantotas dienvidos un alternatīvas ražotas ziemeļos. Dzirdēju, jo Lainēns minēja grieķu kompāniju, bet viņi nav mēģinājuši mūs uzrunāt Grieķijā. Un jautājums nav par to, vai Eh, viņi pastāv, jo ir arī kompānijas, kurā strādā viens līdz trīs cilvēki, tāpēc izturēsimies eh, reālāk pret šo ziemeļu dienvidu jautājumu. Jo mēs arī zinām, ka pastāv klimata atšķirības. Kas eh, nozīmē alternatīvu izmantošanu dienvidos par dārgāku samaksu? Un bāsa piedāvātais risinājums varētu darboties, bet mēs nevaram izlemt šo jautājumu pēc tam. Grieķijā mums ir sakām vārds, ka pēc tam, kad jūs esat no kases aizgājuši, nekāda uh, neviena kļūda vairs netiek atzīta. Ka nauda ir jāpārskaita neatejot no kases, citiem vārdiem sakot. Un tāpēc es gribētu, lai priekšlikums būtu saprātīgs, piemēram, 10 eiro 20 vietā, bet mēs varētu minēt arī ETS cenu, kas varētu um, padarīt to visu mazliet dārgāku nākošais, kad šie jautājumi tiek apspriesti pie mums. Mēs varam runāt par šo nodevu, kas ir jāsadala tādā veidā, kurā ir iepriekš zināmi visi sadalīšanas veidi. Nevar atstāt lēmumu pieņemšanu komisijas ziņā. Tas ir politisks jautājums. Protams, ir jāsagatavo tehniskie aspekti komisijā, bet tas, kā šis jautājums tiks kārtots. Par to mums ir jālēmi šeit uz vietas. Par aizliegumiem runājot, domāju, ka mums ir jāturpina pie tā strādāt. Gat, man ir gatavs kompromiss. Bet mums ir jādomā arī par izmaksām. Mēs runājam par augstu ekonomisku maksu, it īpaši tur, kur ir jāizmanto gaisa kondicionēšanas sistēmas un kur ir augstas temperatūras vasarā. Tādējādi viens no veidiem, kā to risināt, būtu ieviest pārstrādātu F gāzu izmantošanu cik tā tas iespējams. Jāapzinās, ka reālajā dzīvē mēs nekontrolējam to, kas notiek ar šīm gāzēm, ja mums nav spēcīga pārstrādes sistēma. Mēs um, varētu pieļaut, ka tās tiek uzkrāstas eh, tādā vai citā veidā, bet lielākoties tās vienkārši izplūst atmosfērā. Un veidojot spēcīgu tirgu pārstrādātām F gāzēm, varētu būt viens no veidiem, kā veidot šos jaunos noteikumus efektīvākus un darboties spējīgākus reālajā dzīvē. Es domāju, ka mēs varētu paredzēt pusotra gada pagarinājumu un tikai, ja tiek izmantotas eh, pārstrādātās gāzes. Tā ka pastāv spēcīgs pamudinājums šo gāzu uzkrāšana, jo reāli mēs nezinām, kur tās atrodas šobrīd. Ja kāds jums saka, ka viņam ir saraksts ar visiem tiem, kuri ar visām iekārtām, kur tiek izmantot šīs uh, F gāzes, tad eh, viņš jūs vienkārši muļķo, jo reāli mēs nezinām, kur šīs F gāzes atrodas. Izņemot gadījumus, ja mēs izveidojam darboties spējīgu tirgu pārstrādātām F gāzēm un nepieļaujam to izplūšanu atpakaļ atmosfērā. Es domāju, ka mēs varam to izmantot arī attiecībā uz servisu, jeb apkalpošanas aizliegumu, bet uz daudz ilgāku periodu, jo apkalpošanas aizliegumā varētu būt tādas iekārtas, kas eh, vēl ir ar savu kalpošanas ilgumu, bet cilvēki gribētu to nomainīt un izmantot citu iekārtu, piemēram, mazā veikaliņā, pastāstiet īpašniekam, ka ir jādara, jāveic lieli ieguldījumi, lai atjaunotu visu mašinēriju. Tas eh, nebūtu vienkārši. Tāpēc apkalpošanas aizliegumam vajadzētu paredzēt kādu uh, izdzišanas periodu, kas būtu ilgāks nekā pārējiem. Un tas no manas puses būtu viss. Paldies, kolēģi, par interesanto komentāru. Un nākamais - Kēlenen kungs. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribu pateikties Bāsam Eikautham par referenta darbu. Viņš ar lielu entuziasmu un patīkamu dzirkstošu humoru izjūtu strādāja eh, pie šiem jautājumiem. Eh, dažkārt eh, zaļie ir visai pārliecīgi entuziasti, lai strādātu pie regulējumiem, bet piedosim šo dedzību viņam. Principā mana grupa atbalsta mērķi veidot klimatam draudzīgākas alternatīvas F gāzēm un mēs uzskatām, ka pārējas ir jāveido tehniski un ekonomiski veicami, lai neradītu nevajadzīgas nastas, it īpaši mazajiem uzņēmumiem. Runājot par dažiem konkrētiem jautājumiem, pirmkārt par izdzišanas, jeb iziešanas etapu, mēs uzskatām, ka ir jāpārskata. Um, agrīnie soļi, kas varētu būt dažkārt paredzēti pārāk ātri. Mēs apsveicam jauno saldējamo gāzu ienākšanu, it īpaši GVP. Un mēs atbalstām eh, grozījumus piektajam Eh, pielikumam, kas paredz veicamāku šo eh, iziešanas veidu. Tālāk par kontrolas un aizliekšanas pasākumiem. Mēs neesam pret aizliegumu pasākumiem kā tādiem. Mēs paredzam, ka uzskatām, ka alternatīvas pastāvi, tīpaši mājas leduskapjos, taču eh, taču ir atsevišķas Eh, atsevišķas vielas, kā sēra heksaflorīts un vēl citas, kur mums ir atšķirīgi viedokļi. Tālāk eh, grozījumi, kas palielina slieksni izmantojamām gāzēm. Mūsuprāt, 17. gada janvāris varētu būt pārāk agrs periods, lai tie eh, stātos spēkā. Un bās, gan kā zaļais, viņam vajadzē, za, zaļo partijas pārstāvis, viņš arī varētu saprast, ka vēl darbojošās iekārtas nevajadzētu padarīt par novecojušām. Tāpat arī mēs domājam par sliekšņu eh, padarēš, eh, sliekšņu pazemināšanu, kas ir norādītas grozījumos tālāk par apmācības jautājumiem. Tas ir samērā vienkārši, un uzņēmumi Eiropas Savienībā jau ir veikuši pūliņus, lai iestrādātu un īstenot esošos noteikumus, un lai varētu izpildīt minimālās prasības. Tāpēc būtiskas izmaiņas esošajai situācijai varētu uzņēmumiem radīt augstas izmaksas un nastas Tālāk par sadalījumu nodevu. Mūsu prātās būtu lielas izmaiņas atsošajā eh, noteikumos un radītu lielas gada izmaksas. Mums nav skaidrs turklāt, kā šis mehānisms darbotos un kā tas varētu tikt ieviests praksē. Tāpēc mēs nevaram eh, pieņemt šo priekšlikumu, ņemot vērā tā izmaksas un administratīvās nastas. Mēs gribētu tālāk uh, le, piedāvāt uh, sistēmu, kas atspoguļota mūsu 211. grozījumā, kur dalībvalstis varētu lūgt uh, komisijai izņēmumus ierobežotus laikā Eh, gadījumos, kad ir skārti tehniski vai, vai eh, eh, citi iemesli, bet domāju, ka mums kopīgi izdosies ņemt vērā visus kompromisus. Paldies, Vilsas kundze! Vispirms gribētu pateikties referentam kurš jau pirmajās tikšanās reizēs tiešām ļoti centās panākt uh, līdzsvarot kompromisu grozījumu, balsojumam, uh, groz, uh, ziņojumā ir um, komisijas ziņojuma trūkumi novērsti daudzi, un tāpēc mums tā ir jāturpina strādāt. Komisija būtībā paredz tikai šādu izzišanas fāzi, bet tas ir par maz, ja kvotas nav pietiekams stingras. Uh, klimatam kaitīgās F gāzes nevajadzētu atļaut vēl uz mūžīgiem laikiem, tāpēc ir vajadzīgi skaidra aizliegumi. Es piedāvāju tādus ļoti drīzus aizliegumus. Jau turpmākajos gados tās vajadzētu aizstāt ar kaut ko citu. Dažos sektoros 15. gads ir iespējams, citos savukārt 20. gads, un dažos izņēmumu gadījumos tas varētu būt vēlāks laiks. Un tas ir īstenojams, pilnīgi noteikti. Un tagad ir eh, jānovērš, lai eh, šie noteikumi netiktu vājināti, jo ražotāji eh, mainīs savu ražošanas veidu tikai tad, ja Eiropas Savienība to prasīs. Tad, kad tiks pieņemti šie aizliegumi, nelielie uzņēmumi arī veiks investīcijas un pielāgos savu ražošanu pieprasījumam. Un šī loģika taču visiem ir pazīstama, kas ir tirgus atbalstītāji. Šie aizliegumi veicinās klimata aizsardzību un arī plānošanas drošību, un tāpēc tas ir vienīgais efektīvais veids, bet aizliegumi būs iedarbīgi tikai tad, ja netiks atvērti uh, vārti uh, dažādiem izņēmumiem. Raugoties uz uh, dažādiem grozījumiem, es redzu risku, ka virkne izņēmumu varētu apgāst uh, regulas mērķus. Nebūtu uh, labi dot uh, dalību valstīm iespējas sniegt dažādas izņēmumu noteikumus. Es domāju, ka mums uh, izdosies rast kopīgu labu pozīciju, un tomēr es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka regula var pildīt savu mērķi tikai tad, ja mēs uh, um, noteiksim striktus noteikumus un neparedzēsim pārāk daudz izņēmumu. Ja mēs nebūsim strikti, tad nebūs nekādu pārmaiņu, kas nāks par labu videi. Paldies! Tagad Holgers Krāmers un pēc tam Francās Grustete. Jā, paldies priekšsādātāji! Es neesmu ēnu referents, bet ar interesi uh, skatos, ka ir tiek gatavoti kompromisi, ko es droši vien arī atbalstīšu, un tie iet, manuprāt, pareizā virzienā. Uh, Sākumā gribētu pateikt, ka uh, es gribētu iebilst referentam, kurš sākumā teica, ka mums uh, tagad šis uh, eh, ETS sistēmas iesaldēšanas norādīties uh, piedāvājums uh, jāaizstāj ar šo F-gāzu regulu, bet te ir uh, cita lieta, te nav runa par emisijām. Un, uh, manuprāt, tas nav pareizs salīdzinājums, ko jūs veicāt. Uh, un tā nav pieeja, ka mums vajadzētu sakot, bet tagad dažas piezīmes. Ir centīšos izteikties pietiekami īsi. Kolēģi jau to iepriekš teica, ka šī izdzišanas fāze, ko piedāvā komisija, ir ļoti ambicioza, un mums eh, jāpaturprātā, ka tas nenāks par velti, tas viss maksā naudu. Uh, un tā būs nauda, kas netiks investēta citur, varbūt citos vidas aizsardzības pasākumos. Un es domāju, ka tā kā komisija to tagad piedāvā, tas nav realistiski, un mums vidas komitejā vajadzētu šo kompromisu nedaudz adaptēt. Par uh, apkops aizliegumu. Tas, ko komisija piedāvā, ir likuma noteikta vērtība iznīcināšana. Faktiski rezultāts būs tāds, ka iekārtas, kas ir uzņēmumos, nedrīkst vairs eh, tikt apkoptas un eh, tās būs jāizstāja ar kaut ko citu. Un tad es eh, uzdodu jautājumu, kurš tad to ir izdomājis, ja nevarēs vairs apkopveikt šīm iekārtām pēc 20. gada. Praksē tas taču nav reāli, tas ir ļoti skaidri jāpasaka, bet ar interesi pieņem zināšanai, ka šeit ir grozījumi un arī es tādus esmu iesniedzis, tiek iekļauti kompromisos. Uh, un eh, jau Lainēns runāja par alternatīvām. Protams, visam ir alternatīvas, bet eh, jāņem vērā, ka jo uh, striktāks, skarbāks būs šis globālās uzsilšanas uh, potenciāls, jo augstāk arī būs uh, aizdegšanās iespējamība tātad stacionārām iekārtām, tas ir uh, pārvaldāms un kontrolējams, bet ne visām iekārtām uh, to var tā vienkārši ignorēt. Bieži vien noteikti ir jāpieņem kaut kāds kompromiss. Un, jā, alternatīvas vienmēr pastāv, kas ir klimatam draudzīgāks, bet no otras puses jāskatās arī, lai uh, iekārtas energopatēriņš nepieaugtu. Un tāpēc šis te uh, Nu, izteikums, ka alternatīvas pastāv vienmēr, pat ja mums nozars pārstāvis saka kaut ko citu, tas nevienmēr e, ir spēkā. Katrā gadījumā jāizlemj atsevišķi, katrai gāzai atsevišķi. Un tāpēc mums šeit e, nedaudz praktiskāk vajadzētu proporcionālāk pieiet. Šīs iepriekšējās uzpildes aizliegums, e, nu es nezinu, dažreiz jau tas ir nepieciešams iepriekš jau uzpildīt iekārtu, ražojot to, un tāpēc eh, šajā jautājumā tiešām ļoti rūpīgi jāraugās, vai praksē tas vispār ir īstenojams. Un pēdējais teikums, to jau vajadzēja teikt par izdzišanu, ja mēs uh, paredzam šādu pakāpeniskas pārtraukšanas uh, periodu, tas nedrīkst būt spēkā tikai mūsu ražotājiem, bet arī trešo valstu ražotājiem. Un ja mēs uh, nosakām šāds noteikums, tad tam jābūt attiecībā arī uz visām iekārtām, ko importējam no trešajām valstīm. Paldies. Paldies, Francos Grostēt, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šis temats varētu šķist īpaši tehnisks, bet tas būs ar gan vides, gan ekonomiskām sekām. Komisijas priekšlikums man šķiet saprātīgs. Tiesa, lasot referenta ziņojumu, ir priekšlikumi, kas, manuprāt, ir samērā nereāli, un bažas vieš tas, ka atsevišķus priekšlikumus ir ļoti grūti ievērot no ražotāja puses. Domāju, ka par šo ziņojumu runājot, vajag paredzēt vairāk laika un manevrēšanas iespēju rūpniekiem un atzīt to, ka zinām laiku būs jāparedz vairāk izņēmumi konkrētās precīzās jomās. Nosaukšu medicīnas nozari, kur ir izstrādājumi dzīvības saglabāšanai, kas izmanto floru, gāzes, inhalatoru, piemēram, un tā kā gala mērķis ir veselība, tad, manuprāt, ir svarīgi šos izņēmumus pieņemt. Tāpat iepriekšējie runātāji jau sacīja, ka ir jāņem vērā klimata specifika, ir atšķirības starp Ziemeļa Eiropas augstajām valstīm un Dienvidē Eiropas e, karstajām valstīm, kur kondicionēšanas iekārtas ar CO2 nav paredzamas tuvākajā laikā un gribētu paredzēt nu, dzīvot spējīgu alternatīvu pastāvēšanu, kas atspoguļotu tirgus realitāti. Un tāpat arī svarīgi ir pirms mēs aizliedzam F-gāzu lietošanu, lai būtu mums skaidrība par alternatīvām. Tālāk par termiņiem eh, aizliegumam, tiem ir jābūt saprātīgiem, jo ir svarīgi ņemt vērā ietekmi uz MVU, un tāpat arī ir svarīgi izslēgt no aizlieguma mazos, um, uh, mazās aplikācijas vai tās, kas attiec uz ļoti zemām temperatūrām. Un pēdējais punkts no manas puses attiecas uz personām, Eh, kas nonāk kontaktā ar SF6 un šīm gāzēm. Certifikācijas programmas nav nepieciešams personām, kas ir ar, kontaktā ar elektriskajiem eh, komutācijas aparātiem, kuri satur SF6, jo šeit ir runa par hermētiski slēgtām iekārtām, ņemot vērā to, ka alternatīvas šobrīd nav tikpat drošas un efektīvas kā sēra eh, heksu eh, florīts, manuprāt, ir bīstami to aizliegt. Un vajadzētu izvērtēt alternatīvas pirms tiek paredzēta sēra heksa florīda aizliegšana. Paldies no manas puses viss. Paldies, tagad vārds komisijai. Bertaram Švarts. Thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu sākumā pateikties referentam par ļoti labo sadarbību, kāda mums bija ne tikai ar referentu, bet arī ar rēnu referentiem, un arī par entuziasmu, ar kādu viņš strādā. Tas liek mums cerēt, ka šo dosie varēsim noslēgt šogad, kas mums ir ļoti svarīgi. Kas attiecas uz pakāpenisko samazināšanu, um, Mums ir drošības uh, marža iekļauta šeit, bet mums jānodrošina arī, lai uh, aprīkojuma ražotājiem ir laiks pielāgot savas ražošanas līnijas un lai viņi varētu strādāt ar alternatīvām uh, F SF6 vietā. Un tas ir tikai saprātīgi. Piedāvātā piešķiršanas nodeva. Tas ir diezgan uh, problemātiski ņemot vērā nodeva apjomus, kādi ir piedāvāti no mm, grozījumos, jo šeit vairs mēs nerunājam par administratīvu nodevu, bet par eh, nodokli. Un mums ir pakāpenisks samazināšanas grafiks un nodoklis un pakāpenisks samazināšanas grafiks, tie parasti nav instrumenti, kas uh, sadara kopā. Uh, jo tas varētu negatīvi ietekmēt šo samazināšanas grafiku, ja nodoklis eh, ir lielāks nekā šī samazināšana pakāpeniski eh, radītu pati par sevi. Un tāpēc jābūt ļoti piesardzīgiem. Jāņem arī vērā, ka augstās eh, nodevas noteikti par to maksās tāpat gala patērētāji. Līdz ar to aprīkojam lietotājiem uh, šīs iekārtas kļūs dārgākas, un tur gribētu ieteikt būt ļoti piesardzīgiem. Tas attiecas uz papildus aizliegumiem. Redzam, ka ir uh, vēlme ātrāk un vairāk aizliegt. Komisijai uh, šķita, ka šī pakāpeniskā samazināšana būs pietiekama, lai uh, stimulētu pārējais alternatīvām. Komisija neuzskata, ka šie papildus aizliegumi ir nepieciešami. Mēs gribētu arī aicināt būt piesardzīgiem uh, par to, ko Lenenkungs nosauc par Šveicas sieru, proti, ka mums varētu būt aizliegumi ar daudziem caurumiem, bet uh, arī prasīt komisijai piešķirt dažādus izņēmumus arī var būt problemātiski, jo varbūt, ka mēs nevarēsim vienoties ar iesaistītajām pusēm, kur tad šos caurumus izvietot, kur būtu izņēmumi, un diskusijas par to, kas būtu jāaizliedz. Uh, Tas jau parāda, kādas diskusijas varētu būt, eh, ja būtu jālemj, kur būtu izņēmumi. Tātad varbūt, ka tas nemaz nav tik vienkārši, kā tas izskatās. Par apkalpas aizliekšanu. Um, man ir prieks, ka referents ir uh, pētījis to, kā varētu ierobežot aptvērumu, lai nodrošinātu, ka mēs šeit eh, eh, vēršamies uh, tikai uz tādiem gadījumiem, kur nebūs vajadzīgs papildus investīcijas no lietotāja un uh, viņš iegūs energoefektivitātes ziņā. Līdz ar to tas neprasīs viņam papildus līdzekļus. Uh, Un mēs arī uzdevām jautājumu, vai šī iepriekšējās uzpildes aizliegums arī ir labākais veids, kā atbalstīt pakāpeniskās samazināšanas grafiku. Tā bija labākā alternatīva, ko mēs varējām piedāvāt, un mēs ļoti atvērti skatījām dažādas cits priekšlikums diskusiju procesā, bet līdz šim brīdim mēs vēl joprojām nesam pārliecināti, ka ir labāka alternatīva. Visbeidzot, par eh, izmaksu sadalījumu Eiropas Savienībā. F gāzes eh, tiek izmantotas visās dalību valstīs, un eh, daudzās iekārtās nav nemaz atšķirības starp ziemeļiem un dienvidiem. Tas ir skaidrs, ka gaisa kondicionēšanas iekārtas tiek vairāk lietotas dienvidos, bet tas nenozīmē, ka izmaksas dienvidos būs augstākas, jo tikai pērkot jaunu produktu, jums eh, būs jāsaskaras ar eh, šīm alternatīvām. Cenas, eh, kuras izmantojām savā ietekmes novērtējumā, ir tās cenas, kādas šobrīd ir vērojamas, bet bieži vien tās ir balstīts uz mažiem ražošanas apjomiem, un tā nav masveida ražošana. Tātad galu galā varētu pat nebūt izmaksu atšķirības. Un uh, Lainenkungam un Grieķijas kompānijām varbūt varam palīdzēt. Ir Grieķijas kompānija, kas 2007. gadā uh, ieguva um, um, kādā Vācijas uh, mesē godalgotu balvu par dzēsēšanas iekārtām, un tā ir liela starptautiska kompānija. Tātad tie nav tikai mazie un vidējie uzņēmumi, kuri aktīvi darbojas šajā tirgu. Uh, Ir uzņēmumi visās dalībvalstīs, kas uh, strādā arī ar alternatīvām. Paldies! Paldies! Un uh, tagad gribētu noslēgumā dot vārdu referentam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies ēnu referentiem, kolēģiem par devumu. Par lielāko daļu jautājumu domāju, ka mēs varam rast kompromisu, lai gan Esmu pārliecināts, ka tas nozīmē rast vidus ceļu starp tiem, kuri saka, nevēlos spēlāk atkāpju izņēmumu. Bet eh, tomēr kaut kāda izņēmuma ir vajadzīga, vārdu sakot, mums ir visiem jāpastrādā, ja gribam veidot vienotu fronti. Nodevu sistēma ir apspriesta, samērā daudz, mēs esam veidojuši grozījumus un arī kliedējuši dažas komisijas bažas. Un gribētu sacīt, ka dažkārt komisijas cilvēki ir tik ļoti eiropeizēti kļuvuši, ka viņu valstīs jau ir paredzēti nodokļi, piemēram, Dānijā, kā tas ir, bet varbūt jūs to esat vienkārši aizmirsuši, jo pārāk ilgi esat bijuši Briselē, un to, ka jūsu valsts ir daudz jau paveikusi. Bet labi, dažkārt eh, aizmirstās pašiem savu valsts. Un gribētu Grostets kundzei atbildēt, kur diemžēl ir devusies prom, ka MVU bāžas es ļoti labi saprotu, taču sapratīsim, ka šajā etapā veidojot eh, gaisa kondicionēšanas sistēmas 90% no tām tiek ražotas Ķīnā. Un tieši tas, ko es mēģinu panākt, ir stimulēšana Eiropā. Un tieši to arī paredz visi šie aizliegumi un e, izdzišanas termiņi un viss pārējais, lai uzņēmumi e, tik daudz neimportētu savas iekārtas Eiropā galvenokārt no Ķīnas tieši to arī mēs ar šo regulu mēģinam panākt un palīdzēt MBU. Un viens no veidiem ir ar aizliegumiem. Tālāk Teodoras, kurš arī ir devies projām, bet eh, asistentu redzu šeit. Aizliegumi palīdz risināt arī reģionālo atšķirību jautājumus, jo, jo vairāk aizliegumi ir aplikācijās, kur jau ir alternatīvas, jo vairāk kvota paliek tiem, kur eh, tām aplikācijām, kur pastāv reģionālas atšķirības. Tādējādi eh, šie aizliegumi palīdzētu pan, pa, atrisināt reģionālās atšķirības, un šeit mēs mēģinam izveidot regulu, kura mēģina ņemt vērā uh, gan reģionālās atšķirības ar nodevu sistēmu un ar aizliegumu sistēmu, nodrošinot to, ka šīs reģionālās um, atšķirības var risināt tādos veidos, kur jau risinājumi paredzēti. Tālāk pa, no Grostetes kundzes mm, piezīmes par emisijām, noplū, noplūdēm, ja jūs e, palūkosieties uz inhalatoriem, to ir tik nedaudz, un mēs vispār šeit neķeramies inhalatoriem klāts. Turklāt ļoti daudz jau ir panākts esošajā kvotu sistēmā e, līdz 30. E, gadam. Tāpēc ar paredzēto apjomu šobrīd var saražot ļoti daudz inhalatoru. Domāju, ka tas ir kopumā viss, ko es gribēju sacīt tālāk par apkopas aizliegumu, ko pieminēja Rihards un ko mēs mēģinam panākt, ir ierobežot apjomu, taču arī to, lai varētu saskaņot visas puses, veidot šo regulu konsekventu, lai būtu mm, aizliegumu un izņēmumu nepārāk daudz, lai mēs varētu atbalstīt MBU. Un gribu pateikties par sadarbību visiem ēnu referentiem un esmu pārliecināts, ka kopumā regula būs konsekventa, laba, un arī komisija būs mums par to pateicīga. Taču vispirms izveidosim kompromisu grozījumus un gatavosimies balsojumam maijā. Paldies, tas bija ļoti būtisks eh, komentārs. Jā, jāveido kompromisi, jāiet uz plenārsēdi. Balsojums komitejā būs 19. jūnijā un plenārsēdē debates un balsojums vēl nav noteikts, kad. Paldies par diskusijām, un tagad uzreiz turpināsim ar Zandrīnas Belijē ziņojumu. Okay, thank you. Sandrine Bellier, you have the floor, please. Merci, Monsieur le Président. Vārds Sandrīnai Belģijai. Paldies, priekšsēdētāji. Divi piezīmes no sākuma. Pirmkārt, drukas kļūda attiecībā uz motīvu izklāstu angļu versijā Un otrkārt, šorīt savā prezentācijā es vienlaicīgi skatīšu abus ziņojumus, pie kuriem es strādāju parlamentā. Ziņojumi par Nagojas protokolu ratificēšanu un regulas projektu par šo ratificēšanu. Vispirms par kontekstu runājot. Attiecīgajā jomā gribu atgādināt būtiskāko - cīnīties pret bioloģiskās daudzveidības eh, eh, zaudēšana ir mūsu atbildība, un tai ir jākļūst par mūsu prioritāti gan Eiropā, gan starptautiski. 26 tūkstoši sugu pazūd katru gadu, viena trešdaļa sugu ir apsau, apdraudēta saskaņā ar pēdējo sarkano grāmatu, un ekosistēmas ir krietni degradējušās pēdējo gadu laikā. E, ir izveidojusies bezprecedenta bioloģiskās daudzveidības krīze, kas ir ar ļoti augstām sociālām, ekonomiskām un vidas izmaksām. Mēs nedrīkstam aizmirst to, ka daba mums nodrošina gaisa, ūdens kvalitāti, pārtikas drošumu un perspektīvu medicīnas atklājumiem. Uh, Eh, un šie zaudējumi pievienojas ekonomiskiem zaudējumiem, kas būtu 50 miljārdu eiro eh, gadā, jeb 7% no IKP uz 50. gadu. Un paradoxāli, racionālā un noturīga dabas resursu izmantošana mums piešķir priekšrocības visai cilvēcei Un šobrīd solidāri mums ir jāizmanto esošie resursi. Bioloģiskā daudzveidība ir mūsu dabas kapitāls, mūsu dzīvības apdrošināšana. Un 2012. gada aprīlī, pirms gada, kolēģa Gerbrandī ziņojumā tas eh, eh, tika pieņemts. Bioloģiskā daudzveidība ir milzīgs inovāciju atklājumu un progresa rezervārs. Lai atgriežos, atgrieztos pie Nagojas protokolu un iekļautos eh, starptautisko at, saistību ievērošanas dinamikā, abi mani ziņojumi eh, no vienas puses paredz ratificēt Nagojas protokolu un paredzēt jaunu juridisku instrumentu par piekļuvu ģenetiskajiem resursiem un to taisnīgu sadalījumu. Nagojas protokols par to runājot. Eiropas Savienība bija viens no galvenajiem rosinātājiem e, tā pieņemšanai Nagojā 2010. gadā. Parlaments piedalījās ar aktīvu delegāciju, to vadīja kolēģis Jolainens, un aicināja komisiju un dalību valstis īstenot e, dzinējspēka lomu un runāt vienotā balsī. Un tas notika pēc Kopenhāgenes sameta un veidoja vienu no pīlāriem pasaules eh, vides stratēģijā, un ņemot vērā iepriekšējo stratēģiju fiasko, ieskicē mums ceļu nākotnē. Gribu atgādināt, ka Eiropas Savienība vairāk nekā trīs gadus ir dzinējspēks sarunās, un mēs vēlamies būt klāt ANO sarunās, nākamajās sarunās 14. gadā Dienvidu Korejā. Un ja mēs vēlamies eh, paturēt mūsu vadošo lomu, tad mūsu rīcībā ir nepieciešama likumdošanas instrumenti, lai varētu ratificēt Nagojas protokolu. Tāpēc ir jābūt pie sarunu galda, Tāpat arī likmes Eiropā ir ļoti augstas, ir ļoti daudz spēlētāji, un jomas, uz kuriem attiecas ģenetisko resursu izmantošana - bioloģiskās nozares, kosmētiskās, farmaceitiskās un citas nozares, un arī jāņem vērā aktīvā pētniecības nozare universitātēs un pētniecības eh, iestādēs. Mums ir jānodrošina pētniekiem piekļuvu ģenetiskiem resursiem, kuri galvenokārt atrodas dienvidu valstīs, ar kurām mums ir jāuzlabo mūsu partnerattiecības. Šis protokols to paredz un paredz taisnīgumu principus eh, uz ko tiecas mūsu līdzpilsoņi ekonomiskās, morālās un politiskās krīzes laikā, kas skar Eiropu un starptautisko sabiedrību. Un ir jāņem vērā tās vērtības, kas ir mūsu vērtību pamatā. Es, balstoties uz komisijas priekšlikumiem, gribu veidot Eiropas eh, regulu eh, maksimāli tuvu Nagojas protokolam Sandrīna, vai jūs varētu runāt klusāk, jo ļoti grūti dzirdēt um, tulkojumu? Atvainojos, saka referents. Euh, Tātad, temats, kas man īpaši motivē, un kurā es iegūdu visu savu enerģiju, lai varētu pieņemt uh, regulu maksimāli drīz. Es pie šiem jautājumiem strādāju. Mani priekšlikumi ir paredzēti, lai varētu respektēt Eiropas Savienības vērtības, balstoties uz Eiropas komisijas priekšlikumiem un mūsu regulai ir jābūt maksimāli tuvai Nagojas protokolai, lai varētu nodrošināt visiem Eiropas spēlētājiem taisnīgus apstākļus un veicināt Eiropas inovācijas ar skaidru ietvaru, kas nodrošinātu noturīgu piekļuvi resursiem un bioloģiskos daudzveidības resursu izmantošanu visplašākajās interesēs. Par regulu runājot, komisija pagā, pagājušajā gadu oktobrī piedāvāja regulu par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem. Šis regulas priekšlikums galvenokārt attiec uz Nagojas protokolu trešo pilāru konkrēti par lietotāju pienākumiem. Regula koncentrējas uz šiem jautājumiem un galvenokārt 4. pantu, kas nosaka lietotājs pie tā, lietotāja pienākums, 7. pantu, 9. kas uh, Eh, paredz eh, pienākuma ievērošanas kontroli un arī eh, pantu, kas paredz sankcijas pārkāpumu gadījumos. Uzskatu, ka bāze ir pietiekami pamatīga, taču nav pietiekama tomēr, lai ņemtu vērā būtisko priekšrocību kopīgas izmantošanas iespēju. Ir jāparedz vienkārša sistēma, ko varētu izmantot visas iesaistītās puses. Un piedāvāju no vienas puses pieturēties vistuvāk Nagojas protokola garam, lai mūsu grozījumi varētu ņemt vērā bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, un priekšrocību kopīgu izmantošanu. Mani priekšlikumi maksimāli skaidro juridisko ietvaru un ņem vērā daudzu ieinteresēto pušu liktās gaidas. To starpā resursu izsekojamība visā ķēdes garumā, tam pievērš īpašu uzmanību, lai resursu izmantošana varētu dot labumu visiem Eiropas pilsoņiem, uzņēmumiem, pētniecības inst, e, e, iestādēm, veicinot zinātniskos pētniecības darbus un neizmirstot tās valstis un tos turētājus, kam sākumā šie resursi piederēja. piedāvāju pirmkārt integrēt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas mērķi, kā noteikts Nagojas protokola pirmajā pantā, lai atgādinātu iesaistītajām pusēm to nozīmi. Aicinu skaidrot definīcijas, pārņemot tās, kas piedāvātas Nagojas protokolā un iedvesmojoties no konvencijas par bioloģisko daudzveidību. Tālāk es piedāvāju nepieciešamās uzcītības un aizlieguma principa saskaņošanu, kā arī paredzēt sankcionēšanas iespējas gadījumos, ja pienākumi nav ievēroti. Un šajā sakarā piedāvāju Eiropas Savienībai definēt bioloģiskā pirātismu pārkāpumu atjaunojot direktīvu par vides aizsardzību un paredzot kriminālu atbildību. Mums ir morāls pienākums definēt juridiski šos jautājumus. Pēc tam par Nagojas protokolu aicinu uzlabot ģenētisko resursu izmantošanas ķēdi lietotājam. Ir jāparādz jauns līgums, ja lietošana atšķiras no iepriekš paredzētās. Šāds mehānisms dos iespēju no pārliecināties par lietošanas ķēdes integritāti un drošību un nodrošinās taisnīgu resursu sadalīšanu un izmantošanu. Un runājot par tā saucamajiem vēsturiskajiem ģenetiskiem resursiem vai tādiem, kas ir ārpus nacionālās eh, likumdošanas, es aicinu eh, izveidot eh, priekšrocību kopīgas izmantošanas fondu, kā tas ir definēts Nagojas protokola desmitajā pantā, un kura Eiropas Savienība ir pilnībā iesaistījusies sarunās noslēgumā manuprāt, ir nepieciešams stiprināt eh, notifikācijas jeb kontrolas punktus, kas ir nostādīti 7. pantā, lai nodrošinātu izsekojamību. Un veid, nosakot notificēšanu un patenta eh, pieprasīšanu gadījumos, kad ir jāizmanto ģenētisks resurss un vienkārša notifikācija varētu tikt izmantota resursu, eh, ģenētisku resursu ievadot Eiropas Savienībā. Nedomāju, ka tā varētu būt papildus nasta, bet gluži otrādi E, tas palīdzētu atvieglot e, dalību valstu uzdevumus un ierobežojumus uzņēmumiem. Šobrīd man nav šaubu par mūsu parlamenta spējām uzlabot komisijas priekšlikumu regulas pieņemšanai un par Nagojas protokolu ratificēšanu, lai mūsu rīcībā būtu efektīvs un darboties spējīgs mehānisms. Es jau tagad gribu pateikties ēnu referentiem no citām politiskajām grupām ku, kam, kuri mums palīdzētu spērt izšķirīgu soli, lai varētu nodrošināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un taisnīgu noterīgu izmantošanu. Es ceru uz jūsu atbalstu un rūpīgi izturēšos pret jūsu piezīmēm, priekšlikumiem un komentāriem. Paldies! Much, Sandrine. Lielas paldies, Sandrīna! Paldies par jūsu entuziasmu šajā juridiski ļoti sarežģītajā jautājumā. Tagad došu vārdu ēnu referentiem no politiskajām grupām. Viņi visi nav klāt, bet uh, ir runātāji, kas var uzstāties grupu vārdā, tāpēc es pirms Ajūso kundze, kas runās Gutieres kundzes vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām uzstājos Gutieres kundzes vārdā, kurai bija jādodas projām. Pirmkārt, es gribu apsveikt referenti par viņas entuziasmu, kas ir abrīnojams. Taču Gutieres kundzes vārdā gribētu sacīt, ka š... kas attiecas uz Nagojas protokolu. Nevajadzētu mainīt esošo protokolu un komisijas priekšlikums un parlamenta teksts pilnībā saskana ar protokolu šajā sakarā. Referentes grozījumi nozīmētu mainīt protokolu. Un kompetences tādās jomās kā saglabāšana un ģenetiski resursi, kas nav pakļauti valstu suverenitātei. Tā tad eh, visbiežāk būtu runa par starptautiskiem ūdeņiem. Ir piezīme ir piedāvāti grozījumi, kas eh, piedāvā deleģētos aktus. Domāju, ka tas ir pārāk tālajoši. Eh, Nagojas protokols runā ne tikai par ģenētiskiem resursiem, kas ir pakļaut dalībvalsts suverenitātei, un tāpēc mums nevajadzētu būt tālajošākiem nekā paredz protokols. Šie referents priekšlikumi var tikt pieņemti nevar tikt pieņemt šo iemeslu pēc, eh, citādi mēs pārāk attālinātos no protokola. Tāpat arī sankcionēšanas kapacitātes, ko piedāvā referentē. Nezinu, cik tālu ir paredzēti soda naudas un sankcijas, bet tiem ir jābūt saskanīgiem ar legalitāti. Un ir būtiski iekļaut atsevišķas definīcijas, kas palīdzētu labāk piemērot protokolu. Uh, ģenētisko resursu kategoriju izveidošana ir svarīga gan dalība valstīs, gan trešajās valstīs. Un Nagojas protokols to nosaka savā septītajā pantā. Tomēr ir šis punkts jātīst, lai varētu panākt labāku ģenētisko resursu kontroli. Tāpat ir svarīgi attīstīt pētniecības darba kapitāti, arī tas ir paredzēts protokolā, un šajā punktā domāju, ka gan parlaments, gan komisija varētu e, pielikt likumdošanas pūliņus. E, tāpat ir jāņem vērā nepieciešamais finansējums e, pētniecības darbiem, un arī Gutieres skundas grozījumi ir paredzēti tiešajā virzienā. Paldies! Paldies, Ajuso kundze, nākošais runātājs! Kritons Arsenis, kurš izteiksies eh, eh, Pateopoka vārdā. Paldies, priekšsādātāji, es tiešām izlasīšu Paku kunga man nodoto dokumentu, kurš nevarēja ierasties uz šo uh, sēdi, un es beigās vēl pietei, pateikšu savus komentārus. Šis jautājums ir daudz, svarīgs daudziem sektoriem Eiropas Savienībā, akadēmiskajiem pētījumiem, zāļu ražotājiem, pārtiks ražotājiem, zaļajām tehnoloģijām, dzīvnieku audzētājiem, biotehnoloģijām. Komisijas priekšlikumā galvenokārt ir runa par to, kā jāievēro noteikumi un kāda ir pieeja ģenētiskiem resursiem. Pokakungs gribētu pateikties referents kundzei un viņas komandai par labi sagatavotu uh, ziņojumu projektu. Uh, atbalsta izmaiņas definīcijās, jo īpaši, lai pielāgotu definīcijas Nagojas protokolā lietotajām definīcijām. Viņš arī atbalsta referents priekšlikumu, lai tiktu uzlabota juridiskā noteiktība un skaidrība un paredzami noteikumi pieejai ģenētiskiem resursiem. direktīvai ir uh, ietekme uz uh, dažādām jomām, uz to, kā nākotnē tiks izmantoti ģenētiskie resursi. Komisijas priekšlikums uh, neatiecas uz uh, tiem resursiem, kas jau ir dalību valstu uh, īpašumā. Un uh, regulai nevajadzētu aptvert tos resursus, kuru izcelsmi nevar noteikt. Un Referents kundze piedāvā, lai jebkāda veida jauna lietojama forma, kas nav definēta uh, pirms šīs likumdošanas akta skāršanās spēkā, uh, tā netiktu iekļauta. Un uh, šis priekšlikums ir ļoti ambiciozs, jo um, ir ļoti būtiski jānošķirt kādi būs uh, ieguvumi no ģenetisko resursu izmantošanas. Un noslēgumā ir jānodrošina pārbaudas sistēma, kā to piedāvā referente. Šajā regulā ir, ir noteikumi, kas izriet no Nagojas protokola. Uh, Un eh, šis dosijā nevar uzlabot Nagojas protokolu kā tādu, tāpēc mums ir ļoti rūpīgi jāizvērtē jebkurš pienākums, kas tiks uzlikts Eiropas Savienībai. Un mans personīgais komentārs, es pilnībā atbalstu referenti. Paldies viņai par darbu. Thank you, Krit Paldies, Kriton, par arī jūsu personīgajām piezīmēm. Un tagad došu vārdu pats sev liberāļu grupas vārdā un pateikšu dažus vārdus. Es arī gribētu sākumā pateikties gan komisijai, gan referentei par lielisko darbu. Mums vajadzētu apzināties, ka šī ir e, noslēguma fāze gadu desmitiem uh, beigta darba. Ir tiešām pārsteidzoši, cik daudzus gadus uh, pasaules valstis ir vedušas sarunas par to, kā pārvaldīt mūsu ģenētiskos resursus, un ir tiešām prieks, ka var piedalīties šajā noslēguma posmā, bet tas nenozīmē, ka tas ir viegls, jo īpaši no juridiskā viedokļa uh, šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Es domāju, ir ļoti svarīgi uzsvērt uh, galveno mērķi, kas ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. Un es tiešām ticu, ka šis eh, protokols patiešām būs veids, kā monitorēt uh, bioloģiskās daudzveidības vērtību un to saglabāt nākotnē. Tas nenozīmē, protams, ka šeit ir runa par ieguvumu dalīšanu, te ir runa arī par pieeju. Mums vajadzētu nodrošināt, ka valsts iestādēm, universitātēm un uzņēmumiem, nozars pārstāvjiem ir pieeja ģenētiskiem resursiem, kas pasaulē ir pieejami, jo joprojām mums ir ļoti daudz dārgumu šajā jomā. Tagad daži punkti, ko minēja arī referente un daži no ANU referentiem. Es eh, ļoti atbalstu Sandrīnas priekšlikumu stiprināt uh, izpētes nosacījumu uh, kopā ar šo te aizliegumu. Tātad eh, mēs nevaram tikai ar stimuliem veicināt eh, um, biopirātismu apkarošanu. Ar koksnes regulu mums ļoti labi izdevās arī šo restriktīvo pusi stiprināt. To es atbalstu. Atbalstu arī referents priekšlikumu um, pievienot eh, šeit aptvērumu arī vīdes nozieguma direktīvai. Uh, Un jautājums komisijai vai padomai, ja ir pār, pārstāvēt padomu, vai viņ, ko viņi par to domā. Es domāju, ka nav šajā sarakstā daudz kas pievienots, un es labprāt uzzinātu no komisijas un padoms, ko viņi par to domā. Viens no sarežģītākiem jautājumiem, protams, ir uh, retroaktivitāte. Un jautājums komisijai un referentei, kā mēs juridiski to risināsim. Es labprāt gribētu, lai uh, šos noteikumus varētu piemē, piemērot retroaktīvi, bet um, gribu arī juridisko skaidrību visiem iesaistītiem universitātēm un valsts iestādēm, bet vai būtu iespējams uh, atbalstīt referenti un uh, Um, bioloģiskās daudzveidības konvencijas stāšanos spēkā varētu ņemt kā sākuma datumu, vai tas juridiski ir iespējams. Man ir arī jautājums par uh, retroaktivitāti. Es saprotu, ka lielākā daļa ģenētisko resursu jau ir datubāzēs. Tātad, ja nav šī uh, darbības sākšana ar uh, atpakaļējušu datumu, jeb retroaktivitāti, Ko tad mēs darām ar šiem resursiem, kas ir eh, datubāzēs jau? Tas ir nedaudz neskaidrs, cik tālu mēs varam iet šajā jautājumā. Vēl viens jautājums komisijai. Ir dažas valstis un eh, arī viena ļoti liela valsts, kas ir ASV, kas nav puses eh, bioloģiskās daudzveidības konvencijā. Uh, Ja es pareizi to saprotu, tad ja uzņēmums, piemēram, amerikāņu uzņēmums vēlas eh, laist Eiropas tirgū produktus, kuros eh, ir ģenētisko resursu daļa, tad uh, mēs pārbaudām, vai viņi par to ir pareizi samaksājuši, vai tas tā ir, vai pat bez tā, kā ASV ir puse šajā konvencijā, mēs tik un tā varam arī kontrolēt uh, ASV kompānijas, kad tās ienāk Eiropas tirgu, vai tas uh, tomēr ir tāds liels uh, caurums, iespēja ASV kompānijām apiet likumu ar līkumu, piemēram, kā ir nodokļu nemaksāšana. Tātad, ka varētu izmantot ASV, lai izvairītos no Nagojas protokola, vai tāda iespēja varētu rasties. To es gribētu uzzināt no Eiropas komisijas. Vēl viens jautājums eh, gan referentei, gan komisijai par eh, šo te ekstra checkpoint, jeb eh, īpašo pārbaudas punktu, tā skaitā patentu birojas. Es dzirdu dažādus stāstus, ka tas radīs milzīgu administratīvo slogu. Tā ir viena no lietām, ko, no kā vēlamies izra, izvairīties. Uh, Tāpēc gribētu uzklausīt no referentes un no komisijas, kādi ir viņu viedokļi šajā jautājumā. Pēdējie divi punkti. Pirmkārt, esmu saņēmis daudzus eh, pieprasījumus no uzņēmumiem, lai viņus neiedzer šajā regulā. Un es domāju, ka ja mēs sākam uh, radīt dažādus izņēmumus, uh, uzņēmumiem, tad mēs eh, nepildām savus juridiskos pienākumus, neveicam savu darbu labi. Jau tagad eh, pārtiks un lauksaimniecības organizācijā daži sektori jau ir ārpus šīs regulas aptvēruma. Tā būtu mana atbilde šiem uzņēmumiem, kas lūdz šādu izņēmumu. Visbeidzot, eh, referente ievieš fondu, lai finansētu uh, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Man ļoti patīk šī ideja. Prāt, šis būs tāds īslaicīgs fonds, jo protokolā jau tiek minēts starptautisks fonds. Un gribētu uzzināt Eiropas komisijas viedokli šajā jautājumā. Tā varētu būt tiešām ļoti būtiska ideja, lai turpinātu finansēt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, jo tā ir viena no lielākajām problēmām cīņā pret bioloģiskās daudzveidības zudumu. Un šis būs veid, būtu veids, kā to risināt. Tas arī viss, un tagad došu vārdu nākamajam mēnu referentam, un tā ir Grosbaks kundze no EKR. Tak for formand. Paldies priekšsēdētājiem. Gribu sirsnīgi pateikties, runāšu dāņu valodā. Paldies par eh, labi veikto darbu, paldies referentē. Es eh, ļoti priecājos par to, ka par šo tematu bija arī darba seminārs. Un ka mēs arī kā ēnu referenti tiešām tikām iesaistīt. Sirdnieks paldies Sandrīnai par to. Kas man mazāk patīk, ir eh, citas daļas no šīs procedūras. Vairākām, vairākas versijas, vairāk varianti, valodu varianti. Uh, ziņojumā pieejam tikai pirmdien, un tas ir ļoti apjomīgs ziņojums. Vairāk simt lapušu un bija ļoti liels laikas piediens. Man bija grūti to visu izlasīt, jūs gribat to lasīt dzimtajā valodā. Un pēdējos paskaidrojums mēs saņēmām tikai vakar. Bet es domāju, ka nākotnē vajadzētu darīt tā, ka ja tas ir tik vēlu pieejams, tad tomēr vajadzētu to pārcelt uz vēlāku laiku, lai kārtīgi to visu varētu izlasīt un pārdomāt, lai nevajadzētu skrietam visam cauri lielā ātrumā. Tagad par ziņojumu pašu tas bija ļoti apjomīgs darbs, un man politiskā grupa ļoti atbalsta Nagojas protokolu. Kas mums tik labi nepatīk, ir, ka komisijas priekšlikums ir tālāk ejošāks nekā tas, par ko notikusi vienošanās Nagojā. Tas, piemēram, attiecas uz definīcijas paplašināšanu, kas ir ģenētiskie resursi salīdzinājumā ar ANO konvencijām, ar to definīciju, kas ir tur par bioloģisko daudzveidību. Mana politiskā grupa uzskata, ka ne visas daļas no Nagojas protokola ir obligāti jāizteno Eiropas Savienības līmenī un ar regulas palīdzību. Mēs uh, esam nobažījušies par subsidiaritātes ievērošanu. Uh, un gribam teikt, ka piekritība par eh, pieeju ģenētiskajiem resursiem tā vajadzēja palikt dalību valstu ziņā. Tas pats attiecas uz tradicionālajām zināšanām. Mēs domājam, ka tas eh, ir dalību valstu kompetenci jautājums, tā tam vajadzētu arī palikt, bet komisijas priekšlikums un arī kolēģis Beļģē priekšlikums eh, runā par šo tēmatu. Mēs nevēlamies, lai šis temats tiktu pārnes uz ANO līmeni. Mēs domājam, ka tie resursi, kas pastāv atsevišķās dalību valstīs, ir atšķirīgi. Tādēļ dalību valstis pašas labāk zina, kā ar tiem strādāt. Es arī esmu bijis Brazīlijā un arī citur. Un eh, tad, kad runā ar eh, vietējiem iedzīvotājiem, tad eh, var redzēt, ka viņi, tas, ko viņi izmanto, augi, saknes, ka to var izmantot ļoti dažādiem mērķiem tradicionālā veidā. Tādēļ es domāju, ka tam vajadzētu palikt eh, valstu līmenī un mums nevajadzētu to noteikt no mūsu puses. Kas attiec uz kontroli, mums tur labāk patīk komisijas priekšlikums, nevis uh, referents priekšlikums. Mēs domājam, ka tas būtu viss rezultatīvākais veids, kā to iztenot. Mēs baidāmies, ka tik daudz priekšlikumu panāks tikai to, ka visam būs pretējais efekts. Mēs uh, esam nobažījušies, ka daži no uzņēmumiem savu ražošanu pārcēls un uh, prom no Eiropas Savienības, un tas nav mērķis. Tādā veidā neko nevar atrisināt, tas vienkārši tiks pārbīdis uz citurieni. Bet, kā jau teicu, kopumā esam apmierināti ar priekšlikumu, bet tomēr ir vēl daži punkti, kas eh, mums eh, liekas eh, izraisīs sarežģījumus. Pavisam īsi. 26 tūkstoši sugas pazūd katru gadu, un tas ir vienkārši briesmīgi. Tur es pilnīgi piekrītu referentē. Bet tas, protams, saistīts arī ar to, ka pasaules iedzīvotājs skaits palielinās, viņi katru dienu grib ēst, Viņu skaits palielinās visu laiku. Tas nozīmē, ka mums visu laiku vajag lielākas teritorijas, lai ražotu pārtiks produktus. Un eh, kad mēs atrisināsim šo problēmu, tas ir ļoti sarežģīti, bet mums šī problēma būs jāatrisina citādi. Viss notiks nepareizi, un uh, sugu daudzveidība tiešām samazināsies. Pilnīgi piekrīt referentam, sirsnīgs paldies par šo apjomīgo darbu, un es priecājos par sadarbību nākotnē. Thank you very much, Mrs. Rosbach. Paldies, Rosbachs kundze. Neviens cits nav pieteicies runāt. Ja tas tā ir, tad eh, gribētu tagad dot vārdu komisijai. Stilstrās kungs, vai pareizi? Okay. The... Lūdzu, jums vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka mums ir iespēja paust mūsu viedokli par šo dokumentu un paldies par uh, Eh, daudziem jautājumiem, ko mums uzdevāt un ko mēs eh, arī, eh, uz ko mēs atbildēsim. Es došu vārdu maniem kolēģiem, kas varēs atbildēt jums uz konkrētiem jautājumiem. Paldies referentei, kura ļoti precīzi ieskicēja šo te jautājumu kontekstu, kā mēs strādājam uh, proti bioloģiskās daudzveidības uh, zudums, un ir labi, ka gan jūs, gan priekšsēdētājs uzsvērāt šo faktu, uh, ka mēs šeit strādājam jomā, par kuru bieži tiek runāts, proti ekosistēmu izvērtēšana un uh, bioloģiskās daudzveidības politikas ekonomiskā dimensija. Un ar šo priekšlikumu, manuprāt, mēs panākam zinām progresu pēc daudziem eh, gadiem starptautisko sarunu, kā jau priekšsādātais uzsvēra, beidzot mēs eh, nonākam pie šī posma, kad varam pieņemt likumdošanu, un pēc tam būs atlikusi tikai ieviešana. Protams, eh, svarīgi ir arī likumdošanas projektā izvērtēt to, kā labāk varētu garantēt pareizu ieviešanu pēc tam, kad šis priekšlikums tiks pieņemts. Regula nosaka noteikumus ģenētisko resursu izmantotājiem Eiropas Savienībā un uh, arī noteikums attiecībā uz to, kā jādalās ar ieguvumiem ar, ar, ar izcelsmes valstīm. Um, mums bija diskusijas ar iesaistītiem pusēm un ietekmes novērtējums, tur tika izvērtēts dažādas ieviešanas opcijas. Uh, un priekšlikumā ir līdzsvars starp sniedzējiem un lietotājiem, un ņem arī vērā tur, mēs tur ņemam vērām starptautiskās saistības un uh, sniedzēju valstu suverenās tiesības attiecībās ģenētiskiem resursiem. Un uzņēmumu, kuru darbība ir atkarīga no uh, šo resursu pieejamības, uh, um, arī šeit ir minētas. Uh, un uh, ir uh, jāsniedz zinām atlīdzība, jo tas ir nepieciešams investīcijām ģenētiskajos resursos. No komisijas puses mēs uzskatām, ka atbilstības noteikumi, kuru uzdevums ir uh, nodrošināt sniedzēju tiesības, būtu uh, arī kā stimuls uh, Eh, šādām, šādu resursu izmantošanai un atlīdzības sniegšanai un ilgspējīgai lietošanai. Mēs uzskatām, ka mūsu priekšlikums, atsaucoties uz ietekmes novērtējumu un diskusijām ar iesaistītiem pusēm, tāds kāds tas ir, piedāvā visefektīvāko veidu, kā sasniegt uh, ieguvumu sadalījuma uh, režīmu, kas ir saskaņā ar Nagojas protokolu. Uh, Un mēs piedāvājam rūpīgas izpētes sistēmu, kuru izmantojam arī ES eh, e koksnes regulā. Un eh, arī no turienes guvām iedvesmu savā darbā. Šī sistēma nodrošina juridisko noteiktību un stimulus ES veikt pētniecību ģenētiskos resursos. Tas nodrošina, ka šie resursi ir iegūti saskaņā ar visiem noteikumiem, uh, un ka tiek ievērot trešo valstu likumdošana un ka ir e, noteikumi, kas ir iegūti sarunu rezultātā starp sniedzējiem un ieguvējiem. Rūpīgas izpētes princips nozīmē, ka uh, ir uh, pienākums uh, informāciju arī nodot uh, tālāk, un mēs gatavojamies samazināt uh, Uh, slogu uz gala lietotājiem, jo informācija būs uh, pieejama jau no pirmās lietošanas un tiks nodot tālāk lietošanas ķēdē. Bet, protams, elastība šajai rūpīgas izpētes sistēmai ir uh, tikai viena daļa, ir jābūt arī konkrētām pārbaudām par atbilstību, kontrolēm, un šī iemesla dēļ uh, rūpīgās izpētes sistēmai būs arī pārbaudas punktu sistēma papildus, kur lietotājiem būs eh, jādeklarē, kā viņi izmanto šo sistēmu un kā tiek veikts pārbaudas, eh, atbilstības pārbaudas. Mēs šos noteikumus esam veidojuši tā, lai sloks vērtību ķēdē būtu godīgi sadalīts, īpaši pievēršot uzmanību pētniecības uzņēmumu un MVU vēlmēm. Mēs arī eh, skatījāmies, lai valsts iestādēm nebūtu pārāk liels sloks. Un eh, būs arī labākās prakses piemēri. Ja jūs piekritīsiet priekšsādātāji, gribētu dot vārdu maniem kolēģiem, kas varēs atbildēt uz jūsu jautājumiem labāk nekā es to varēšu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, un es tagad atbildēšu uz dažiem konkrētiem jautājumiem, kas izskanēja. Un arī pieskaršos dažiem grozījumiem, ko piedāvā referenti. Vispirms, par regulu runājot, mūsu regula aptvēr pamatā e, zināšanas, kas ir pieejamas Eiropā pēc protokola stāšanās spēkā. Mēs uzskatām to, e, šo risinājumu par reālu ka tas nepieprasā retroaktivitāti un nodrošina lietotājiem juridisku drošību. Jūs eh, uzdevāt jautājumu, vai juridiski iespējams piedāvāt retroaktivitāti. Protams, likumdevēji var lemt par to, cik lielā mērā tie vēlas piešķirt retroaktivitāti. Mēs um, eh, Eh, piedāvājam retroaktivitāti nepielietot. Runājot par eh, resursiem tālāk, kas jau pastāv Eiropā. Vai tiem resursiem, kuru sakara eh, nav iespējams noteikt piedarību šobrīd? E, tiek skatīts, kā š, e, risināt šo resursu jautājumu un globāla mehānisma veidošana ir, as a, as a this, uh... ir iespēja meklēt atbildes uz šiem jautājumiem, jo pēc, un pēc tam, kad puses ir, būs izlēmušas par šī mehānismu darbību. Referent paketē piedāvā negaidīt starptautisku risinājumu un izveidot Eiropas Savienības eh, daudzpusēju mehānismu. Mēs savukārt uzskatām, ka labāk ir gaidīt globālu risinājumu un neiejaukties šajās aktivitātēs ar it kā ātriem risinājumiem. Tālāk runājot par aizliegumiem un biopirātismu. Pirmkārt, mūsu priekšlikums neskata piekļuves noteikumus, to jau kolēģis sacīja iepriekš. Mēs skatām tikai lietotāju noteikumus, un mēs to darām tāpēc, ka mums pietrūkst kompetences, jo suverenitāte ģenetisko resursu sakarā pieder dalībvalstīm un nevis Eiropas Savienībai. Eiropas Savienība var leģislēt tikai par atbilstības jautājumiem. Un mēs to izvēlējāmies pēc tam, kad bijām izskatījuši visas iespējamās opcijas, lai noteiktu piemērotu sistēmu, lietotājiem deklarēt, pienākumu valstīm pārbaudīt un sankcionēt. Ir vairāki panti vienā pusē un otrā pusē, kas nodrošina līdzsvaru, lai panāktu izmaksu efektīvu un visas puses apmierinošu risinājumu. Mēs neuzskatām, ka mēs varam lietas uzlabot, ieviešot aizliegumu līdz ar pienācīgas eh, uzcītības mehānismu. Eh, in addition, eh, in... Turklāt, lai varētu pieņemt aizliegumus, mums ir jābūt starptautiskai definīcijai tam, kas ir nelegāls, kas ir eh, biopirātisms, un šie jautājumi nav pietiekami skaidri definēti. Es mēs vērsāmies pie parlamenta juridisko lietu juridiskā dienesta 13. gada janvārī, un komiteja norādīja, ka pirmkārt ir jāskaidro un jākonsolidē šīs definīcijas. Tālāk runājot par pārbaudas punktu skaita eh, pavairošanu. Mēs piedāvājam divus, vienu lietotāju ķēdes sākumā un otru lietotāju ķēdes beigās kad eh, attiecīgi ir sākts un eh, darbs pie šī produkta, un tas ir laists tirgū. Mūsuprāt, tas ir pietiekami, jo eh, pienākumi pārbaudīt neaprobežojas tikai uz to, kas ir deklarēts pārbaudas punktā, bet arī šīs pārbaudas var notikt ikvienā lietošanas ķēdes etapā. Mūsu prāts vajadzētu līdzsvarot abu šos jautājumus, un, protams, likumdevēji var lemt atšķirīgi jā, veidā, jo šie jautājumi ir jāizlemj starp jums un e, padomi. Tālāk par ģenētiskiem resursiem zonās ārpus valstu jurisdikcijas. Gribu atgādināt ka Nagojas protokols attiecas tikai uz ģenētiskajiem resursiem valstu suverenitātē. E, atklātās jūrā esoši resursi ir starptautiskā jurisdikcijā. Un, lai varētu ieviest ārhus konvenciju, mēs you also mentioned uh, what happened with uh, a company from Mēs esam paredzējuši citus noteikumus. Tāpat uh, runājot par valsti, kas nav parakstītāja, vai e, par uzņēmumu no valsts, kas nav parakstītāja. Ja šis uzņēmums darbojas uh, Eiropas Savienībā, pat, piemēram, pat ja tā nāk par savienotā valstīm, kas ir parakst, tījusi protokolu. Jūs pieminējāt arī vairākas jomas, kuras būtu jāizslēdz no protokola pielietojuma sfēras. Tāpat arī mēs esam saņēmuši pieteikumus citiem izslēgšanas veidiem says that when a specialized international instrument exists, Un ir norādīts, ka ja pastāv īpašs starptautisks instruments, eh, tad tas tiek piemērots un nevis protokols. Un vienīgais specializētais instruments ir līgums eh, par augiem, augu sugām, kur ir eh, uzskaitīts 64 augu sugas. Un tāpat ir arī nolīgums pār priekšrocību un pēļņas sadalījumu. Tāpat izskanēja subsidiaritātes jaunājumi un subsidiaritātes jautājumi ir analizēti Eh, ietekmes eh, pētījumu laikā, un mums lūdza sniegt, dot viedokli. Mēs eh, ņemot vērā mūsu darba specifiku, piedāvājam savus risinājumus par tradicionālajām zināšanām. Tās paliek valstu suverenitātē. Mūsu priekšlikumā mēs to esam pieminējuši tikai no lietotāja viedokļa un kad tas nav saistīts ar avotiem trešajās valstīs. Un ar to man šķiet esmu atbildējis uz visiem jūsu jautājumiem. Jā, es varu, es varbūt atbildēšu uz jūsu eh, jautājumu par eh, direktīvas paplašināšanu uz attiecībā uz krimināltiesībām un biopirātismu. Atbilde būtu tāda divkārtēja Pirmkārt, e, komisija, kā jau kolēģis teica, ir pret e, biopirātisma definīcijas ieviešanu un aizliekšanu. Tātad mūsu pirmais solis ir, ja mēs esam pret biopirātisma aizliekšanu, mums nevajadzētu šo grozījumu direktīvā. Un otrais aspekts, mēs vēl neesam pabeiguši savus iekšējos konsultācijas, bet kā pirmais novērtējums mēs uzskatām, ka tas varētu radīt eh, konfliktu ar piedāvātās regulas 11. pantu. Tur ir runa par sodiem. Tur ir pienākums dalībvalstīm noteikt eh, noteikums par sodiem, par attiecībiem pārkāpumiem 4. un 7. pantā. Ja 4. pantā būtu pieeja pirātisma aizliegums, tad tas jau būtu nosakts. Uh, Tātad šeit varētu būt konflikts ar eh, tām, ar tiem sodiem, jeb soda naudām, kas jāuzliek eh, dalību valstīm savā nacionālajā likumdošanā līdz ar direktīvu stāšanos spēkā. Un eh, tas arī būtu tāds vispārīgs lēmums mainīt direktīvu. Paldies. Thank you. Paldies. Paldies visam komisijas darbinieku kopumam, visiem visai komandai, un tagad vārds referentai noslēguma piezīmēm, un lūdzu arī iekļaujiet šo otro darbkārtības punktu protokola ratifikāciju, lai varam pēc tam uzreiz pāriet pie nākamā darbkārtības punkta. Paldies! Merci, euh, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Par e, Nagojas protokola ratificēšanu. Ar to es beigšu, bet vispirms gribu pateikties kolēģiem un referentiem par viņu piezīmēm. Un mums e, pilnīgi noteikti būs vairākas diskusijas tuvāko nedēļu laikā. Es gribētu sniegt dažas atbildes pēc tam, kad uh, visas puses izteica savus viedokļus. Pirmkārt, jautājums par sistēmas stiprināšanu, due diligence saucamās sistēmas ar sankt, uh, uzcītības sistēmas nomaiņa ar sankciju sistēmu. Es iedvesmojos no direktīvas un parlamenta un komisijas darbiem, lai definētu pārkāpumus attiecību malu zvejniecības ziņā. Es no jauna mēģināju neko neizgudrot un tīri pragmatiski ir zināms un arī kolēģis, kolēģi jau to norādīja. Uh, ka ir vēlams uh, balstīties uz uzticības principu, ka šis mehānisms ir noderīgs un ka tas kalpos visiem ģenētisko resursu lietotājiem Eiropas teritorijā, bet arī jāņem vērā cilvēka daba, ka visos labās gribas uzņēmumos var gadīties kāds, kurš nespēlēs pēc noteikumiem un kā nodrošināt attiecībā pret visiem spēlētājiem, kuri ir labticīgi un pēc labas gribas piedalījušies, nodrošināt viņam taisnīgumu, ja netiek paredzēti sankciju mehānismi. Un tas ir mērķis manam pasākumam, lai piedāvātu sankciju sistēmu, par biopirātismu runājot. Manuprāt, ir būtiski un pēc apspriešanās ar vairākiem ekonomiskiem spēlētājiem, kas um, ir kļuvuši par upuriem, baumām par biopirātismu, ka viņi vēlas um, piešķirt nosaukumu šai praksē, kura būtu sodāma morāli, bet ne juridiski. Biopirātisms attiecas ne tikai uz piekļuvi, bet arī uz morālo taisnīgumu, it īpaši tas attiecas uz pēļņu labumu gūšanas pārdalījumu. Šis eh, priekšlikums definēt biopirātismu un es eh, to izprotu, manuprāt, iedomāties, ka Eiropas parlaments likumdevējs nespēja definēt noteikumus definēt juridisko ietvaru, tad, jā, starptautiski tas nav noteikts. Es domāju, ka mums, kā likumdevējiem, mums piemīt kapacitātes definēt biopirātismu un papildus tam. Mēs, Eiropas Savienība, bioloģiskās daudzveidības jomā mēs esam vadošā lomā, mums piemīt starptautiska leģitimitāte, lai mēs būtu priekšteči, prekursori, definējot to, kas ir biopirātisms, tas varētu tikai stiprināt mūsu um, gribu cīnīties pret šādu veidu darbībām. Par kontrols punktiem. Ir divi kontrols punkti, ko piedāvā komisija pieteikums laist tirgu un Komercio, eh, komercializācijas brīdis. Es aicinu ieviest jaunu notificēšanas punktu pētījumu brīdī, lai izvairītos no situācijas, ka komercializācijas pieteikuma brīdī no uzņēmuma puses, kas ir gadiem strādājusi pie pētījumiem, apzināties, ka tā nav ievērojusi noteikumus. Es domāju, ka ir šie kontrols punkti garantē labāku izsekojamību un e, tā ir būtība. Tā, esam pārliecināti, ka tas nav papildu pienākums, nav papildu nasta. Galvenā nasta ir 9. pantā paredzētā kontrole. Un tad, jo vairāk ir notificēšanas punkti, uh, paukšupējošu līniju, jo vieglāk dalību valstis varēs īstenot izsekojamību. Es domāju, ka priekšlikumi attiecībā uz jauniem kontrols punktiem e, palīdz atvieglot sistēmu. Sandrīna, saka priekšsēdētājs, e, tā kā vēl ir vairāk punktu, varbūt vajadzētu mēģināt beigt. Jā, saka referente. Es tūlīt e, beigšu uzstāšanos, bet man vēl ir jāizstāst par retroaktivitāti. Regulā netiek runāts par retroaktivitāti. Ir runa pār līguma pārbaudi mainoties eh, lietošanu, kas nozīmētu, ja es gribu skaidri izteikties, ja šobrīd ir kaut kas izmantots, tiek izmantots pētījumiem, nekur nav norādīts, ka šis ģenetiskais resurss būtu līguma priekšmets. Taču, ja šis ģenetiskais resurss, kurš pagaidām ir tikai pētniecības objekts, tiek iekļauts eh, komercializācijas procesā, un tā kā Nagojas protokols attiecas uz eh, priekšrocību un labumu sadalījumu, mēs saskaramies ar jaunu izmantošanu, kas nozīmētu, ja tā notiek pēc Nagojas protokols spēkā stāšanās, tad tā ņem vērā šo protokolu, un šeit nebūtu runa par retroaktivitāti. Es nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, taču mēs varēsim Eh, tos vēl diskutēt. Noslēgumā gribu teikt, ka nav nepieciešams eh, plaši izteikties par termiņiem un ratificēšanu parlamentā, ņemot vērā to, ka šī ratificēšana būs atkarīga no regulas pieņemšanas. Un aicinu visus parlamentāriešus ra vienbalsīgi ratificēt šo protokolu kur ir parakstījušas visas izņemot divas dalībvalstis. 16 citas valsts, Indija, Meksika, vairākas Afrikas valstis. Un uzskatu, ka mums šī protokola ratificēšana ir būtiska. Jūs norādījāt, ka Savienotās valstis nav parakstījuši CDB. Es domāju, ka Nagojas protokola parakstīšana uh, piešķirs eh, konkurētspēju pasaules līmenī Eiropas Savienībai un tās uzņēmumiem, tāpēc, ka mēs protokola ratificēšanas ietvaros ar turētāju valstīm varēsim veidot attiecības un nodrošināt mūsu uzņēmumiem, pētniecības institūtiem noturīgu izmantošanu Eh, sadarbībā ar trešajām valstīm. Paldies, Andrīnai! Paldies, Andrīnai! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 24. mājas, grozījuma izskatīšana būs 19. un 20. jūnijā un balsosim komitejā 10. vai 11. jūlijā. Un <clears throat> par Nagojas protokolu ratifikāciju balsosim arī 10. vai 11. jūlijā šeit komitejā. Līdz ar to varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir mutisks jautājums Eiropas komisijai par jaundzimušo skrīningu, lai atklātu saslimšanas retām slimībām. Vilmots kundze, vai jūs gribētu sniegt ievadvārdus, vai varam dot uzreiz vārdu uh, Eiropas komisijai? Labi, tad jums vārds. Paldies, liels paldies komisijai, ka piedalāties šajās debatēs. Diemžēl Frederika Rīsa nevar būt klāt, un man pašai jādodas prom pēc desmit minūtēm, un tas ir tiešām žēl, jo mēs zinām, ka Eiropas Savienībā ir šeit spēlējama svarīga loma cīnoties ar retām slimībām, un es pirms kādiem diviem gadiem ieinteresējos par šo um, tematu, un man īpaši pārsteidza tas, ka imunitātes deficīts un ģenētiskie uh, um, trūkumi ir bērniem, ir jaundzimušie bez imūnsistēmas, un ja tas netiek uh, konstatēts, tad uh, bērns var nomirt uh, nesasniedzot gada vecumu. Un, uh, protams, te ir arī ļoti sarežģīts un dārgs ārstēšanas metodas, bet to var izārstēt patiesībā ar uh, transplantāciju vai gēnterapiju, un tad bērns var dzīvot ves veselīgu dzīvi. Un uh, šo um, uh, var atklāt ar uh, asins analīzēm vienkāršām. Un kaut gan uh, šīs uh, izmaksas retiem slimībām ir milzīgas, tomēr testēšana nav nemaz tik dārga. Tas ir apmēram 4 eiro tests vienam bērnam un ir virkne ģimeņu manā reģionā, apvienotajā karalistē, kam ir šīs eh, problēmas, un eh, daudzi ir zaudējuši savus bērnus tieši šī iemesla dēļ, un tas tiešām ir eh, ļoti satraucoši, ka šīs stratēģijas turpinās, kamēr mums ir tomēr instrumenti, lai novērstu šos nāvs gadījumus. Šobrīd ASV apmēram 20 štatos eh, šis skrīnings ir standarta prakse un pārējos tas drīz tiek ieviests. Eiropas Savienībā ir dažas pilotu schēmas, eh, pilotu reģioni, kur šis skrīnings tiek veikts. Apvienotie karalistē Nacionālā skrīninga komiteja pārskata situāciju, pateicoties lieliskajam uh, darbam, ko ir uh, paveicis kāds profesors uh, bērnu slimnīcā. Protams, tas ir katras dalībvalsts ziņā. Uh, Eh, vadīt savu um, veselības sistēmu, bet tā kā šī ir reta slimība, tad Eiropas Savienība šeit var ieteikt testus un sniegt labākās prakses piemērus. Padomu to atzina 2009. gadā, un komisija bija identificējusi šo skrīningu reto saslimšanu atklāšanai kā prioritātu. Mums tika teikts, ka komisija nāks klajā ar priekšlikumu līdz šim brīdim, bet neko neesam vēl uh, E, dzirdējuši. Šī ir slimība, ko var atklāt pie dzimšanas un to var izārstēt. Kāpēc mēs to nedarām? Varbūt, ka ir arī citas lietas, ko vēl šeit varētu pētīt. Es labprāt uzklausītu komisijas viedokli. Thank you very much, Mrs. Wilmot. I have two... Paldies, kundze. Manā sarakstā ir divi runātāji. Pirms pāriesim pie komisijas. Vispirms Okonī kundze tautas partijas vārdā. Merci, Monsieur Président. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Miroslavs Nikolāvičs nevarēja piedalīties sanāksmē un e, lūdza izteikties ekspromta veidā pār viņa sacītu atvainojiet, ka es nevarēju sagatavot sīkāk šo jautājumu. Tautas partija atbalsta priekšlikumus. Es domāju, ka mums pētniecības profilakses darbā uh, attiecībā uz šīm retajām slimībām ir e, jāatbalsta cīņa pret tām, un to atbalsta tautas partija. Paldies! Paldies, um, Parvanavas kundze, liberāļu grupas vārdā, ja viņa vēlas uh, izteikties un var beigt runāt pa telefonu. Yours. If you make it brief, then Mrs. Wilmot can still listen. Ja jūs īsi izteiksieties, tad Vilmots kundzei būs vēl iespēja uzklausīt komisijas atbildi. Okay, well, in, in that case we meet... Nu, šajā gadījumā mēs uzreiz dosim vārdu Eiropas komisijai. Mr. Ryan, is that... Ryan kungs, jā, pareizi. Labrīt. Uh, jaundzimušo skrīnings uh, ir virkne testu un pārbaužu, kas tiek veiktas uh, uzreiz pēc dzimšanas, lai konstatētu, vai nav kādas slimības. Tas ir pieejams visās ES valstīs, bet uh, uh to uh, uh, slimību um, um, skaits, kurus tiek testēts, ir no 1 līdz 29 un ir atšķirīgs dalība valstīs. Uh, Komisija uh, iesaka savā ieteikumā dalībvalstīm la, eh, vākt nacionālo, eh, nacionālās zināšanas un ekspertīzi, lai atbalstītu uh, skrīningu. Lai um, atbalstītu dalībvalsts, mēs esam uh, izsludinājuši konkursu par uh, jaundzimušo skrīningu un tika iesniegts ziņojums par praksēm un ekspertu viedokļu dokumentu. Un uh, tika izveidots arī Eiropas ekspertu tīkls par jaundzimšo skrīningu. Jaundzimšo skrīningu piedāvā kā valsts uh, veselības aprūpas sistēmas daļu Eiropas Savienībā kritēriji te tiek izmantot un tie ir ar ekspertu ziņojumi. Tātad ir viena līdz 29 slimībām um, dažādās valstīs, kas tiek iekļauts skrīningā, un šīs slimības ir retās slimības. Un, uh, severe, uh... Tātad šis SCID sindroms šobrīd netiek eh, skrīningā iekļauts nevienā dalībvalstī, un nesen ASV to sākuši ieviest atsevišķos štatos, bet uh, situācija Eiropā ir tāda, ka neviena no valstīm vēl šo skrīningu uh, nav ieviesuši tātad uz šo slimību. Eiropas uh, reto slimību ekspertu komitejā dalību valstu pārstāvju viedoklis ir tāds, ka jaundzimušo skrīnings ir nacionāla atbildība un ka informācijas apmaiņa un sadarbība Eiropas līmenī būtu jāveicina veselības tehnoloģiju uh, izvērtēšanas jomā labprātīgā veidā. Tas nozīmē, ka veselības tehnoloģiju izvērtēšanas instruments būtu tas, kas jāizmanto vai skrīnings uh, ir efektīvs. Uh, Ir, protams, eh, dažādas eh, problēmas eh, sadarbībai šai jomā. Komitija apkopos savu pozīciju nākamajā sanāksmē jūnijā. Tāda ir tagadējā situācija. Paldies! Thank you very much for... Liels paldies par jūsu atbildi. Pirms dodu vārdu Vilmots kundzei, atvainojos Bokros kungam, jo nepamanīja, ka viņš gribēja izteikties eh, pirms tam. Ja jūs varētu izteikties īsi, lūdzu. Liels paldies. Man ir vienkārši pienākums runāt Annas Rosbachas vārdā, kurai bija jādodas prom, un viņa gribēja izteikt dažus komentārus pirms komisija eh, izsakās, un tomēr, runājot par retajām slimībām, viņa uzskata, ka lielākā problēma ir tā, ka nav kopīga definīcija, kas tad ir reta slimība. Ne starptautiski, ne iekšē Eiropas Savienībā tāda nepastāv. Eiropas Savienības līmenī, piemēram, to uztver kā slimību, kas uh, um, skar vienu no 2000 cilvēkiem, bet dažās dalībvalstīs, kā piemēram viņas valstī Dānijā, uh, tas ir uh, viens no 5000. Tātad, ko uzskata par rētu slimību vienā dalību valstī, eh, tā var nebūt rētu slimība citā dalību valstī. Un eh, jautājums komisijai, kā tas eh, skar atbildību nacionālajās valdībās. 2008. gadā komisijas paziņojumā par retajām, retām slimībām komisija ieteica sadarboties vairāk skrīningu prakšu uh, Uh, kontekstā, un uh, tā ir arī prioritāte noteikti 2009. gadā. Vai jūs lūdzu varētu ļaut man izteikties? Padomes rekomendācija par rīcību reto slimību jomā uh, ieteica atbalstīt Eiropas uh, vadlīniju izstrādi par testiem un uh, skrīningu. Pēc tam um, bija komisijas uh, izsludināts uh, iepirkums, jeb tenders, vai komisija varētu sniegt informāciju par to, kāda ir tagad situācija. Paldies, Pakraskungs, un tagad vārds Vilmats kundzei. Viņai būs iespēja izteikt uh, Uh, noslēguma piezīmes vai var uzdot jautājumus komisijai? Paldies, priekšsēdētāji. Uh, mm, ļoti vīlusies esmu sakarā ar uh, komisijas atbildi. Ir reģioni Eiropas Savienībā, kur šādi testi tiek īstenoti, piemēram, Vācijā tā notiek. Par šo konkrēto slimību runājot, šie bērni mirst, ja slimība netiek noteikta. Man ir rakstījuši vecāki. Un ļoti bieži tas nemaz netiek atzīts, pietrūkst pieredzes, un šī slimība pat netiek atzīta. Un skumji ir tas, ka savlaicīgi nosakot slimību bērnus varētu izārstēt. Es saprotu, ka tas attiec uz veselības aprūpu, bet mums ir jāpiešķir vadlīnijas attiecībā uz testu eh, veikšanu Un vai ja var iz, izglābt viena bērna dzīvību, vai tad jau tas nav pietiekams iemesls pie tā strādāt. Paldies, Vilmots kundze, lai neatkārtotos debatēs, es nedomāju, ka vajadzētu vēlreiz dot vārdu komisijai, domāju, ka jautājumu ir skatījusi komisija, un, ja nav iebildumi, es gribētu pāriet pie nākošā mutiskā jautājuma, ko ir uzdevušas um, Antonija Parvanova un Rebeka Teilora par turpmākām darbībām palīdzot dalībvalstīm cīnīties pret alkohola radītu postu. Ļoti būtisks jautājums tuvojoties eh, pusdienlaikam, bet vai mēs varam uz uh, Eh, klausīt nepārvaros kundze vispirms. Jā, paldies priekšsēdētāji. Alkohols ir nozīmīgs slimību iz, izraisītājs vairāk nekā 60 hroniskām slimībām un tāpat arī vidējais eh, pie pie, pieaugušais Eiropā patērē 12,5 litrus alkohola jeb 3 dzērienus dienā. Tas nozīmē, ka mēs esam uh, lieli dzērāji. Tāpat arī alkohols izraisās uh, madzeņu saslimšanas. Al alkohols ir vainojums uh, ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā, noziedzībā, un pastāv e, e, tendence mazināt alkohola patēriņu un tā nodarīto postu, bet šim nolūkam ir nepieciešams risināt vairākus aspektus, lai palīdzētu cilvēkiem atbrīvoties no alkohola. Runājot par komisijas nodomu neatjaunot alkohola stratēģiju, es gribētu uzdot jautājumu, nu kā, um, uh, WHO, uh, chronic... vai viņi nemainīs viedokli. Otrkārt, vai alkoholu var uzskatīt par hronisku smadzeņu slimību uh, izraisītāju, un kā komisija ir iecerējusi risināt alkohola eh, patēriņa radītā kaitījuma novēršanu un eh, kāds būtu priekšlikums attiecībā uz garīgās veselības stratēģiju. Kā jūs salīdzinātu eh, šo jomu ar cīņu pret tabakas nodarīto kaitē, e, kaitējumu un kādas varētu būt jaunās stratēģijas, izmantojot sociālos mēdījus, internetu, lai mazinātu alkohola lietošanu jauniešu vidū. Tālāk, runājot par kampaņām, ko vada Degas Sanko, ņemot vērā faktu, ka alkohols ir viens no nenododamo slimību izraisītājiem, vai komisija ir domājusi par to, kā mazināt alkohola patēriņu, runājot par sociālajām, ekonomiskajām izmaksām, kas sasniedz ap 145 miljārdus eiro, kā ir domāts atbalstīt veselīgākas darba vietas un nodrošināt alkohola atkarības ārstēšanas iespējas un visbeidzot runājot par piekļuvu veselības aprūpēji. Kādi pasākumi ir paredzēti, ņemot vērā to, ka vai ir ļoti nedaudzi tikai diagnosticēti gadījumi un vēl mazāk kārstāti no tiem, kur, pie kuru slimībām, eh, kur iz, izraisītājs ir bijis alkohols. Tāpat arī runājot par agrīno diagnozi, ārstēšanu un kāds varētu būt atbalsts šo cilvēku ģimenēm. Paldies, Pārvanovs kundze. Gribētu tagad dot vārdu Rebekai Teilorei. Un ir pieteikušies runāt Karls Sīters un Pēters Kundze. Gribētu lūgt ierobežot, izteikties runa, eh, ierobežot tā īsākā laikā, lai dotu arī iespēju izteikties komisijai. Paldies, Teilors Kundze. Es izteikšos ļoti īsi. Atbalstu parvanos sacīto un domāju, ir pienācis laiks pārskatīt Eiropas Savienības alkohola stratēģiju un ikvienai stratēģijai ir jāņem vērā sabiedrības veselības un iekšējā tirgus aspekti. Paldies! Lielisks piemērs kodolīgumam Šlīderkungs. Paldies! Arī es pietur, eh, izteikšos eh, kodolīgi. Jūs tur runājāt par sociālo mēdīju stratēģiju. 2006. laikā šī stratēģija nebija tik svarīga. Taču tagad ar eh, sociālajiem mēdiem stratēģija ir mainījusies. Ir aizliegts, eh, aizliegta reklāma alkohola izstrādājumiem, taču internetā to var darīt. Un kā jūs eh, šo priekšlikumu formulēsiet. Tāpat es gribētu zināt par alkohola marķējumu pārtikas produktu uh, ietvaros. Paldies, Karl. Nākošais runātais Pēterle. Paldies, priekšēdētāji. Es, eh, protams, atbalstu iniciatīvu, ko kolēģi ir izvirzījusi kolēģi Parvanams kundze, es jau gadiem ilgi veltu savu darbu cīņā pret vēzi Eiropas parlamentā, un es zinu, ka alkoholisms ir viens riska faktors. Daudzi Eiropas Savienības pilsoņi nesaskata šo saistību starp uh, vēzi un uh, alkoholismu. Tādēļ mums ir nepieciešama kampaņa, lai cilvēkus eh, padarītu saprotošākus. Negribu runāt šeit par detaļām, bet mums jebkurā gadījumā ir eh, vajadzīga eh, pārskatīt stratēģiju. Jo daži mērķi līdzinējā stratēģijā vēl nav tikuši sasniegti. Es domāju, ka šī stratēģija ir jāpastiprina. Tagad Rājankungs komisijas vārdā. Paldies par šiem jautājumiem un komentāriem. Neskatoties uz progresu dalību valstīs un uh, Eiropas Savienībā, uh, alkohola lietošana joprojām ir, uh, rada bažas uh, veselības kontekstā. Tas ir arī uh, jāskata ekonomikas kontekstā, jo mazinās uh, ražīgums. Un uh, tas ir svarīgs aspekts arī 2020. gada stratēģijā. Uh, kur ir runa par to, kā veicināt ražīgumu un sociālo kohēziju un tādējādi izkļūt no krīzes. Šeit gribētu arī garām ejot pieminēt neseno dokumentu par investīcijām veselībā, kas uzsver uh, šī jautājuma nozīme ne tikai uh, sabiedrības veselības, bet arī uh, Eh, ekonomikas kontekstā, un šeit ir jāmin profilakse. 2006. gada ES stratēģija, lai atbalstītu dalību valstis alkoholu mazinātā kaitējuma novēršanā, ir noteikusi priecas prioritātes, eh, kā papildināt nacionālās politikas un kā koordinēt nacionālo rīcību, proti bērnu un jauniešu aizsardzība, informācija pilsoņiem par uh, alkohola kaitīgas lietošanas ietekmi, un uh, ir izveidotas struktūras, lai atbalstītu stratēģijas ieviešanu. Viena ir dalībvalstu komiteja par nacionālo alkohola politiku un rīcību, kurā dalībvalsts var dalīties savā pieejā un otrkārt Eiropas fórums par alkoholu un veselību, kas eh, šorīt arī tiekas tepat netālu no šīs vietas, un tas apkopo dažādas iesaistītās puses, arī nozars pārstāvis, kas eh, arī eh, labprātīgi piedalās pasākumos. Tātad izvērtējums ir veikts, un uh, Tas rāda, ka prioritārās tēmas, kas tika noteiktas stratēģijā, ir bijušas aktuāls Eiropas Savienībā un veiktais darbs uh, ir atbalstījis dalībvalsts, bet neesam vēl redzējuši, ka mainītos uh, tirgus uh, vai ieradumi. Tas nozīmē, ka joprojām ir jāstrādā, lai samazinātu kaitējumu, ko nodara alkohola lietošana. Runājot par Eiropas līmeņa koordināciju, Tas sniedz uh, konkrētas uh, iezīmes, kā tālāk strādāt, kā strādāt dalībvalstu komitejai un alkohola fórumam. Un uh, detalizēts ārējais izvērtējums drīz tiks publicēts, lai uh, mēs varētu komisijā turpināt strādāt šajā jautājumā kopā ar dalībvalstīm un parlamentu. Pārmērīga alkohola lietošana ir viens no galvenajiem riska faktoriem kroniskām slimībām joprojām. Un tāpēc, eh, kamēr nav pieņemts uh, lēmums par tālāku stratēģiju, komisija īsteno līdzšinējo stratēģiju un uh, gūst arī uh, mācības no arī izvērtējumu. Atbildot uz konkrētiem jautājumiem par uh, hronisko slimību pārdomu procesu, tas noslēgsies gada beigās. Uh, un par to tiks pieņemta padomu secinājuma decembrī. Un tad komisija, ņemot vērā padomus uh, secinājumus, piedāvās tālākos soļus, tā skaitā arī ieguldījumu hronisko slimību profilaksē un veicinot uh, veselības sistēmu ilgtspēju. Šeit ir un arī par vēža profilaksi un uh, par uh, mentālo veselību. Uh, Par vēzi viens no ieteikumiem, ko e, iesaka um, ES vēža kodeks, e, tieši runā par alkohola pārmērīgu lietošanu un varbūt e, mums vajadzētu likt lielāku uzsvaru uz šo vēstījumu. Kas attiec uz kampaņu uzsākšanu, tika dot, uzdots jautājums par uh, smēķi, pretsmēķēšanas kampaņu Eiropā. Problēma ar šīs kampaņas uzturēšanu un eh, jaunu kampaņu uzsākšanu ir resursu problēma, un eh, te gribētu pievērst jūsu uzmanību diskusijām par DFS daudzgad finanšu schēmu, un jums nav jāstāst, kas tur notiek, bet mēs visu laiku saskaramies ar aizvien mazāk resursiem, tāpēc jautājums par jaunu kampaņu eh, uzsākšanu tiks izvērtēts ņemot vērā pieejamos resursus. Par marķēšanu un jautājums par uh, uh, brīdinājumu izvietošanu uz etiķetēm. Mēs uh, alkohola un veselības fórumā izvērtējam dažādos marķējumus un etiķetes, kādas ir izmantošanas, un ir arī šobrīd uh, aptauja par to, kā sabiedrība vērtē šos vēstījumus, un šos rezultātus mēs uh, gatavojamies publicēt eh, šogad vēl. Viena no galvenajām problēmām varētu būt tā, ka alkohola eh, nozares eh, startautiski uzņemtās saistības ir jāievēro arī Eiropā, un to mēs diskutējām šorīt vēl pa ceļam uz šejienu, kā panākt, lai arī Eiropas procesā šīs saistības atspoguļotos. Mums ir līdzīga situācija arī attiecībā uz reklāmu un uh, pārdošanas atbalstu. Tātad šeit ir zināmas saistības, un uh, tās arī tiks iekļauts ārējā izvērtēšanā, un uh, DG Connect uh, kolēģi šorīt ziņoja par uh, nosacījumiem Eiropas likumdošanā par plašsaziņas līdzekļiem un reklāmu, un viņi tagad uzsāk pētījumu ne tikai par televīzijas reklāmām, bet arī par uh, jaunajiem informācijas tehnoloģiju instrumentiem. Un tas tiks iekļauts konkrētā pētījumā, ko viņi gatavojas uzsākt par to, kā alkohola reklāma uh, ietekmē bērnus uh, tieši ne tikai televīzijas kampaņās, bet arī IKT uh, instrumentos. Un kas attiecas uz uh, palīdzību. Uh, veselības aprūpas sistēmas darbiniekiem. Mēs eh, atbalstām šādas iniciatīvas un es aicinu attiecīgās profesionālās organizācijas pieteikties uz atbalstu šādu veidu aktivitātēm. Un komisija noteikti atbalsta šādas aktivitātes. Paldies! Ryan, um, look... Paldies, Rajan kungs. Es skatos pulkstenī, bet es redzu, ka Parvanos kungs grib izteikties tikai vienu minūti jūsu gala piezīmēm. Pat mazāk, tas ir tikai reglamenta jautājums. Vai būtu iespēja mums lemt NV komitejai sagatavot rezolūciju, ņemot vērā to, ka iepriekšējā stratēģija ir noticējusi un ir ļoti svarīgi mudināt komisiju nākt klajā ar e, kaut ko jaunu. Jā, tam ir jānotiek caur koordinatoriem un lūdzu uzrunājiet savu koordinatoru, lai šis jautājums tiktu iekļauts koordinatoru darba kārtībai. Bet e, e, e, iespēju ir maz, ņemot vērā, ka mūsu mandāts tuvojas beigām un nevisai daudz brīvas vietas ir palicis Bet ar to es gribētu beigt skatīt šo mutisko jautājumu un pāriet pie darba kārtības pēdējā punkta, kas ir viedokļa apmaiņa ar komisiju pār arbitrāža ieguldītāju un valsts strīdu gadījumos vārds Arsenisam Kritonam. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Ir satraucoši mums eh, sociāldemokrātu darba grupai Envi komitejā. Mums bija neliela diskusija šonedēļ, un mans koordinators iecēla man izteikties par šo jautājumu. In, uh, Treaty, have, uh, exclusive... Pēc Lisabonas līguma mēs redzam, ka par investoriem drošumu atbilde, atba, atbildība ir Eiropas Savienības līmenī, kas varētu būt demokrātiskāk, taču pirmo reizi piemērojot šo Eiropas Savienības kompetenci nolīgumā ar Kanādu, izrādījās vide vismazāk aizsargāta un viskaitīgākā in, vismazāk demokrātiskā. E, kas tad investē pasaulē? Ja mēs skatīsim e, pirmās desmit valstis, tur būs Ķīna, Hongkonga. Eh, Eiropa sarakstā ir ļoti zemu. Mums ir jāpatur prātā, kurš investē šobrīd. Mēs vairs nedzīvojam 80. gados, mēs dzīvojam krīzes skartajā Eiropā. Un mēs nesam eh, investētāju vidū. Be... Bet Ja mēs šeit nav runa pār Ķīnas vai, eh, vai citas valsts intereses mēs aizsargājam, bet kā intereses? Vai mēs aizstāvājam, aizstāvam pilsoņu vai multinacionālu uzņēmumu intereses? Un nosaukšu piemēru daži skaitļi, kas ir svarīgi. 90. gadā investīciju līmenis pasaulē bija 2 triljoni dolāru, 11. gadā 21 triljonus. Šodien 180 nacionālo firmu ar praktiski miljonu filiāļu. A very big risk. Vainojas ar 100 tūkstošu filiāļu. Tas nozīmē, ka pat, ja ne, nolīgums ar Kanādu vai vēlāk ar savienotām valstīm ir kļūdains, tas eh, var tikt izmantots no ik vienas kompānijas puses pasaulē, pat ja tā neatrodas Kanādā, bet tiem ir tikai eh, filiāli tur. Un to sauc par līgumu shoppingu, kur kompānijas izmanto jebkuru nolīgumu, lai apstrīdētu likumdošanu e, jebkurā vietā pasaulē. Kā tas notiek? Investora aizsardzības mehānisms piešķīr tiesības e, kompānijām un konkrēti ārvalstu kompānijām apstrīdēt jebkuru vienošanos, ko mēs pieņemam šajā e, sēžu zālē Eiropas parlamentā kas un to apstrīdēt ne nacionālā, ne Eiropas tiesā, bet arbitrāžu tiesā, kur dažkārt arbitrus ieceļ viena puse vai cita puse, kuri lems par to, vai tas, ko mēs pieņem šeit, ir pareizs vai nav. Izmaksas ir ļoti augstas vienas lietas skatīšana var izmaksāt pat 30 miljonus valstī par vienu lietu, piemēram, 2003. gadā Čehijas republikā. kura nācās ap, atmaksāt praktiski 300 miljonus eiro plus 10% interesēs. Un šādas izmaksas krīzes situācijā varētu būt ļoti e, grūti īstenojamas valstī. Turklāt ne tikai uzņēmums un nosaukšu, kas tad notika ar šo līgumu šopingu. Filip Moris apstrīdēja tabakas eh, noteikumus Austrālijā. Filip Morijs izmantoja nolīgumu, kurš Austrālijai kādreiz bija pagātnē ar Singapūru, un Filip Moris filiāli atradās Singapūrā. Un caur Singapūru darbojoties tika izvirzīta prasība pret eh, standartizētās eh, paciņas izmantošanu, un tas notika ar investoru aizsardzības eh, mehānismu palīdzību. Man ir vajadzīgs vēl pāris minūtes. Tālāk svarīgs jautājums ir trešās puses finansēšana. Trešās puses finansēšana ir tad, kad no hedge fondiem tiek saņemta nauda uzņēmumus pieļaujot, ka šī nauda tiks saņemta atpakaļ no komisijas. Nesenās eh, gadījums Vācijā 9. gadā Hamburgas municipalitāte, lemjot par jaunas elektrostacijas eh, būvniecību, eh, kuros bija jāparedz īpaši ūdens kvalitātes standarti, un uzņēmums, kas Eh, būvēja apstrīdēja šo punktu tiesā, lai varētu svītrot šos kvalitātes standārtus. Tagad šī paša te kompānija Vācijā caur tiesām, caur iesdēs tiesām apstrīd at, atteikšanos no kodola enerģijas Vācijā. Tādējādi pirmo reizi, un to mēs apspriedām vakar, šīs apstrīdēšana var skart Eiropas likumdošanu. Pagaidām tikai, tikai tas būtu starp valsti un trešo valsti, bet šobrīd var apstrīdēt visu Eiropas likumdošanu. Un es gribu uzdot jautājumu, kā? nodrošināt to, lai šāda līguma iepirkšanās nenotiek, kā nodrošināt caurskatāmību, objektivitāti, eh, pārskata atbildību un procesuālās garantijas, kas ir eh, iestrādātas eh, mūsu likumdošanā, jo pretie gadījumā tiek apdraudēt visa mūsu demokrātija. Paldies, Skriton, jūs pārvērtāt mūsu viedokļu apmaiņu pār monologu, jo laiks mums ir aizritējis jau tagad, tagad ar citiem runātājiem. Paldies, cienījamie kolēģi. Kā sociāla demokrātu uh, eh, spīkers uh, eh, Tirniecības uh, komitejā mēs ļoti intensīvi sekojam līdzi, kāda ir tirniecības noliekuma ar ASV un Kanādu. Un patiešām mums ir uh, jānošķir mehānismu, ar kuru var aizsargāt investīcijas un jomu, kas šo mehānismu ietver. Manuprāt, kaut kādā ir vienalga, vai investoram ir uh, šis eh, valsts mehānisms vai valsts starp valstu mehānisms, lai aizsargātu šo investīciju. Un ir arī tādas jomas, kur investīcijās nāk no Eiropas un kas ir jāizsargā, tīpaši vidas eh, ražošanā, piemēram, saules bateriju ražošanā vai vēja enerģijas jomā. Un ir šīs investīcijas jāizsargā. Būtiskais, manuprāt, nav mehānisms, procedūra Būtiskais ir, eh, kādas jomas ir iekļautas līkumā par investīciju aizsardzību. Un tur patiešām ir jāraugās, lai jomas kā vidas likumdošana, sociāla likumdošana, veselības aizsardzības likumdošana, lai tie nebūtu investīciju strīdus gadījumu subjekts. Mums ir šeit jāraukās, lai tirdzniecības nolīguma ar Kanādu, lai daudzas no šīm svarīgām lietām tur nebūtu iekļautas. Paldies, eh, Jūta Hauga. Jā, pavisam ātri. Es varu atbalstīt to, ko tikko bērns teica. Mans aicinājums būtu teikt, ka mēs esam likumdevēji. Mēs. Un mēs. Uh, nejausim eh, kaut ko iejaukties multinacionālajiem koncerniem, Eh, kādēļ jābūt eh, vidas likumdošanai, kādēļ jābūt kompensācijai maksājumiem. Tas bija mans aicinājums, un tas, ko gribēju teikt, ja mūsu komiteja šeit paraudzītos un eh, sazinātos ar komisiju, lai šādas lietas vispār netiktu iekļautas, tas ir vislabākais, ko var darīt, tad mēs varam būt ļoti apmierināti. Es ceru, ka komisija to uzklausīs, ko saka cilvēki Intas komitejā. Tagad Kārls Šlīters. Jā, Kritons jau pateica lielāko daļu lietu, kas būtu jāpasaka, bet es gribētu pietbienot arī to, ka procedūras šajās struktūrās ir pilnīgi necaurskatāmas. Neviena trešā puse nevar pievienoties, neviena NVO nevar palīdzēt valstī sev aizstāvēt, un tad ir konkrēti piemēri. Piemēram, Kanādā bija divas lietas. Viena bija ķīmijas uzņēmums, kas gribēja uh, Uh, kaut ko par pesticīdiem, un tad valsts bija uh, spiesta tā kā piekāpties, vienoties, un Lindān uh, bija aizliegums Kanādā, un ķīmiskā kompānija Kemdura zaudēja, bet ko es šeit saku? Tad, kad šādas uh, iespējas ir, uh, tad katru reizi, kad eh, tiek pieņemta vidas pasākumi, jāieņem, jāpaņem, jāpatur prātā, ka šāds risks pastāv, ka mēs varam zaudēt, un šis efekts var būt ļoti negatīvs uz Eiropas eh, vidi un pilsoņiem. Un tagad Eiropas komisija, Komināčī kungs, ja pareizi saprotu. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies pirmkārt, eh, ka pacēlāt šo jautājumu un organizējāt šo diskusiju, tā ir ļoti svarīga. Un, protams, ka mēs uh, ļoti rūpīgi uzklausījām izteiktos komentārus. Es varbūt gribētu atkāpties un sniegt nedaudz fona informācijas. Pirmkārt, investīcija aizsardzība nav nekas jauns Eiropā. Dalību valstīm ir apmēram 1300 divpusēju investīciju līgumu tīklus, uh, un eh, tās ir panākts vienošanās rezultātā, un lielākā daļa šo vienošanos eh, arī paredz eh, investora valsts strīdu risināšanas nosacījumus. Kāpēc? Tāpēc, ka um, dalībvalstis uh, Eiropas Savienībā ir uh, lielākais investīciju vieta e pasaulē. Mums ir daudz investīciju ārvalstīs arī, uh, Un uh, tas vienmēr ir bijis uh, jau no 60 gadiem dalībvalstu viedoklis, ka ir svarīgi aizsargāt investors ārzemēs. Tā ir, ka investīcija situācija mainās. Starptautiskās investīcijas ir uh, daudzkārtēji pieaugušas, tirzniecības apjoma pieauguma dēļ, un mums ir arī pieaugošs valstu skaits, kas investē Eiropā, ko tās kādreiz nedarīja ekonomikas krīzē eh, konkurence par investīcijām arī ir ļoti būtiska. Un eh, šobrīd ir svarīgi ne tikai aizsargāt mūsu investīcijas ārzemēs, bet aizsargāt arī investors, kas ir gatavi ieguldīt Eiropā. Šie strīdu risināšanas noteikumi ļauj individuālam investoram uh, risināt strīdu ar kādu konkrētu valsti, ko nav izdevies risināt ar citiem uh, līdzekļiem, konsultācijās vai cenšoties sarunu rezultātā panākt vienošanos. Kas šeit ir uz spēles? Uh, tā nav pati likumdošana. Šeit drīzāk ir runa par attieksmi pret investoru un pretstatā valsts, valsts strīdu risināšanas uh, uh, mehānismam eh, šeit ir uh, monitorings. Tātad na, nevar būt runa par likumdošanas grozījumiem kaut kādā veidā. Protams, dalība valstu vienošanās par investīcijām uh, arī ir minēta ēs likumdošana, jo ēs likumdošana ir vai nu tieši piemērojama dalība valstīs vai arī transformēta ar nacionālo likumdošanu. Tātad, ja pastāv risks, tad tas jau pastāv tagad. Izaicinājums, kas ir mūsu priekšā, ir kā sistēmu uzlabot. Būtu ļoti grūti pateikt dalību valstu operatoriem, un ne tikai tās ir uh, lielās kompānijas, bet uh, tie ir arī MVU, kas investē. Grūti pateikt, ka tā kā kompetence ir nodot uz ES līmeni, tad mēs uh, piedāvāsim mazāku aizsardzības līmeni viņiem, nekā viņi uh, Eh, to baudīja dalībvalstu kontekstā. Un ir taču mērķis saistāt šos dalībvalstu nolīgumus. Un ko mēs cenšamies darīt? Mēs cenšamies uzlabot sistēmu un veidu, kā šie līgumi tiek izstrādāti, lai tie būtu precīzi, kas tad ir, lai precīzi būtu definēts, kas ir taisnīga attieksme. Tas nevar būt jebkas, tam ir konkrēta nozīme. Piemēram, valstis nedrīkst uh, Uh, patvaļīgi izturēties pret investoriem un netaisnīgi izturēties, un viņa drīkst arī uh, vajāt investors. Un, uh, manuprāt, tā arī Eiropas likumdošana tiek uh, izstrādāta, un mums ir jānodrošina, ka ekspropriācija un kompensācijas par uh, šīm darbībām uh, ir minēta daudzās dalībvalstu kon konstitūcijās, arī Eiropas cilvēktiesību konvencijā, un mēs vēlamies uh, nodrošināt, lai neviens investors nevarētu teikt, ka, piemēram, uh, vīdes likumdošana, kas uh, var palielināt darbības izmaksas, ir e ekvivalenta ekspropriācijai, un tāpēc viņi uh, grib pieprasīt kompensācijas. Mēs to vēlamies ļoti skaidri pateikt mūsu tagadējās sarunās, tā skatā arī ar Kanādu. Mēs arī vēlamies uzlabot to veidu, uh, kā uh, strādā šis ISDS mehānisms, investoru valsts uh, strīdu risināšanas mehānisms. Pirmkārt, mēs nevēlamies uh, tā saukto līgumu šopingu vai izvēlēšanos brīvi, kur līgumu izmantot. Mēs vēlamies rīcības kodeksu arbitrāžai, lai izvairītos no uh, Arsenis uh, minētā um, piemēra. Un mēs vēlamies arī skatīties, kurš uh, sēdz izmaksas. Uh, un lai investors, kas zaudē eh, tiesā, arī maksātu par izdevumiem. Mēs vēlamies, lai būtu tāda sistēma, kurā puses var eh, vienoties par saistošu līguma interpretāciju un arī virkni elementu, kas attiec uz caurskatāmību un līguma interpretāciju. Mēs, starp citu, arī e, vēlamies, e, lai trešās puses varētu piedalīties e, um, lietās. Tātad mēs cenšamies uzlabot uh, sistēmu ar mērķi pēc iespējas uh, samazināt uh, risku, ka būs vēršanās tiesā un ka likumdošana tiks skatīt šādā veidā. Es zinu, ka laika nav daudz, ka laiks ir izbeidzies jau, bet priekšsādātāja kungs, šis ir ne tikai svarīgs jautājums, bet daudzos aspektos arī diezgan tehnisks jautājums. Protams, mēs esam gatavi turpināt diskusiju vai nu ar atsevišķiem Eiropas parlamenta deputātiem vai šeit komitejā. Inta komiteja organizē 16. maijā tehnisku sanāksmi. Protams, mēs turpināsim šīs diskusijas arī šajā Uh, tikšanās reizē. Paldies, tie noteikti nav pēdējie vārdi šajā jautājumā, bet man, diemžēl, ir jāslēdz sēde šobrīd. Uh, tiksimies atkal 6. maijā, un līdz ar to sēde ir slēgta. Paldies!